So, liebe Kolleginnen und Kollegen, Dargie kolēģi un kolēģis, esiet uh, sirsnīgi sveikti. Uzsāksim mūsu klausīšanu. Komisāri ir izvirzīti klimata darbības uh, komisāra amatam. Sveicu Hedegārds kundzi. Mēs jau esam iestrādājušies šajā nedēļā. Sveicu Rūpniecības komitejas kolēģis. Priekšstādātājs Roila kungs arī ir šeit zālē. Esiet sirsnīgi sveikts. Sveic arī transporta komitejas kolēģis. Uzklausīšana ir organizēta tādā veidā, ka piedalās trīs dažādas komitejas. Nākošo trīs stundu laikā mm, parlaments vēlas iegūt ieskatu, vai kandidāti vispār vispārējo kompetenci, vai viņa ir tāda uh, komisāra amatu pildīšanai. Vai viņa ir personīgi neatkarīga, lai veiktu savus amatu pienākumus, un parlaments vērtēs arī specifiskās zināšanas eh, plānotam darbības lokam, kā arī komunikācijas spēju, kas politikā un īpaši Eiropas politikā ir ļoti nozīmīgi. Tā ir rakstīts eh, direktīvās, dārgie kolēģi, kuras paši esam izveidojuši, lai ak sniegtu Eiropas parlamenta akceptu jaunajai komisijai. Nākošo trīs stundu laikā mēs a, sekosim a, noteikumiem, jūs jau visas ar tiem iepazinušies. Mēs a, pieturēsimies arī lau, laika grafikam, tiks teikti ievadvārdi desmit. Uh, Uh, minūšu aptvērumā, pēc tam uh, jautājumu kārta. Minūte jautājums, divas minūtes atbilde, 45 sekundes jautājums, viena minūte atbilde. Tie, kas nebūs ieradušies, tā uh, jautājuma atkritīs automātiski un vēlreiz norādīšu uz to, ka otrs jautājums mm, attiecas uz uh, pirmā jautājuma uh, tēmu. Otrs jautājums ne. Uh, atklāja jaunu jautājumu tēmu, un man ir tiesības noraidīt otro jautājumu, jo tas neatbilst šiem kritērijiem. Edgards Kundze, es ceru, ka no sarunām Kopenhāgenā, no šī maratona jūs esat jau atpūtusies, arī es šajā augstajā laikā tur biju. Tas bija um, ļoti um, stresēns pasākums un um, rezultāts. Uh, Uh, liek mums vilties. Jūs vairākus amatus veicāt, uh, um, visbeidzot jūs bijāt klimata un enerģijas uh, um, amatā, un tagad jūs 27 uh, valstu komisijā strādāsiet un Eiropas parlament, Eiropas, Eiropas Savienībā um, uh, dzīvo aptuveni 500 miljonu cilvēku. Jūs zināt, ka Eiropas parlaments bija dzinējs spēks klimata diskusijās, arī likumdošanā mēs pārstāvam pilsoņus. Uh, un šis jautājums parlamentā tieks ļoti nozīmīgi vērtēts. Nākošo trīs stundu laikā jūs pamanīsiet, ka mēs ļoti nopietni izturamies pret šiem jautājumiem un patiesi vēlamies virzīties uz šprieci. No šīs uzklausīšanas mēs ceram sagaidīt no jums ziņas, kā šī vilšanās pēc Kopenhāgenes var tikt pārveidota cerībā uz uh, Meksiko, Meksikas sēdi un arī to, kā mēs varēsim nākotnē rīkoties, jo m, mm, vēl nav pietiekami tas, ko esam apņēmušies, un kā jūs a, sasniegsiet to, lai jūsu darba joma kopā ar citām darba jomām komisijā tiktu sasaistīta un tās visas tiktu kopā integrētas. Tik tālu mani uh, sveikšanas vārdi. Uh, Hedegard kundze, un uh, jums tagad laiks uh, desmit minūšu uh, ievadrunai. Paldies, dāmas un kungi, godātais priekšsēdētāja kungs, godātie parlamenta deputāti. Kāpēc mēs vispār sākam aktīvi darboties politikā? Mēs to darām tāpēc, ka mēs tiešām ticam izmaiņām, Jo neskatoties uz to, ka mums ir dažādi viedokļi un dažādas idejas, mums ir viena vīzija izdarīt kaut ko nākotnes paudzēm, pārveidot rītdienu salīdzinot ar šodienu. Es tiešām ticu, ka turpmākajos piecos gados mums Eiropas Savienībā būs daudz kas jāmaina. Pretējā gadījumā mēs tālu atpaliksim ekonomiski, sociāli un strateģiski no pārējām valstīm 25. gadsimtā pasaulē. Mans pirmais apzinīgais politiskais rīcības akts bija 72. gadā, kad es savā klasē izliku afišu Balsojiet par Eiropas kopienu. Protams, kā klases audzinātāji tūlīt šo plakātu novāca, bet es biju lepna. 86. gadā, kā jaunai parlamentārietai, es iestājos par jābalsošanu, kad mums bija jābalso par vienoto Eiropas aktu. Protams, ka mums ir jāveicina Eiropas sadarbība. Pēc tam Maastrichtas referendumā Dānijā es kā žurnālista iestājos pret pieaugošo skepsi pret Eiropu. Un man bija tas gods piedzīvot vēsturisko paplašināšanos desmit gadus vēlāk, kas pierādīja Eiropas stiprību, un pēdējos piecus gadus darbojoties kā vides ministrei un klimatu un enerģijas ministrei, es esmu piedzīvojis to, cik daudz mēs varam panākt strādājot kopā. Patiesībā man bieži vien ir bijusi iespēja izmantot Eiropas Savienības līmeni, darbojoties Dānijā. Vēl bez tam man ir bijusi arī tā iespēja sadarboties ar Eiropas parlamenta deputātiem Rīčs jautājumā un citos. Un 2008. gada oktobrī es ierados šeit, lai uzklausītu jūsu viedokli pirms kop tikšanās Poznaņā. Un es uzskatu, ka mums vienmēr ir jāmēģina sadarboties pēc iespējas agrīnākā lēmuma pieņemšanas stadijā. Un man darbojoties kā iespējamai pirmajai klimata komisārai Eiropas Savienībā, es tiešām uz lieku laktiņu ļoti augstu. Kā es vēlētos redzēt Eiropu pēc pieciem gadiem? Ko es vēlētos redzēt Eiropā? Es vēlētos redzēt tādu Eiropu, kura ir vidē visdraudzīgākais kontinents, kurā investē energoefektīvās tehnoloģijās, vidē draudzībās ekonomis, ekonomikās, un tāda, ko, tāds kontinents, kurš saprot, ka investīcijas vidē uh, atmaksājās. Ja es pirms pieciem gadiem jums būtu teikusi, ka klimata izmaiņas būs viena no starptautiskās politikas prioritātēm, tad es nedomāju, ka kāds no jums būtu ticējis, ka 120 valstu un valdību vadītāji tiksies klimata konferencē Kopenhāganā. Un ja es būtu teikusi, ka lielie spēlētāji Eiropa, Amerikas Savienotās valstis sēdēs pie viena galda un apņemsies izpildīt divu grādu mērķi, jūs teiktu, ka es sapņoju. Jā, ir taisnība, ka es esmu vīlusies, ka Kopenhāgena nenonāca pie saistošiem mērķiem. Protams, mums vēl ir daudz darāmā, taču pēdējos gados daudz kas pasaulē ir mainījies. Eiropa ir spēlējusi ļoti būtisku lomu šo izmaiņu nodrošināšanā. Vēl bez tam ir būtiski, ka ir mainījusies arī sabiedrības doma un sabiedrības apzinīgums. Esmu pārliecināta, ka arī turpmākie pieci gadi nesīs pārmaiņas, ne tikai klimata jomā. Arī tāpēc, ka ja mēs neko nedarbūs, nedarbosimies, ja mēs vilcināsimies, tad Eiropa zaudēs izaugsmi, darba vietas un labklājību jo, piemēram, tādas lielās ekonomikas kā Ķīna ļoti ātri iet uz priekšu. Šobrīd Amerikas Savienotās valstis ir sapratušas, cik svarīgi ir ieguldīt eh, energoefektīvās tehnoloģijās. To pašu dara Japāna, Brazīlija. Eiropa ir spiediena vidū. Mums ir jādarbojas kopā. Ja mēs nedarbosimies, tad mēs zaudēsim, un ja mēs darbosimies kopā, mums ir iespējas, ko gūt. Ietaupīt resursus tiešā veidā nozīmē ietaupīt naudu, un kad mani bērni būs manā vecumā, uz pasaules dzīvos 9 miljārdi cilvēku. Visiem būs nepieciešami resursi, un to visiem tiez vai pietiks. Līdz ar to, ja mēs neieguldīsim ilgtspējīgā nākotnē, ja mēs nemeklēsim tādus risinājumus, kas nāks par labu klimatam, energodrošībai un jaunu darba vietu nodrošināšanai, tad mēs būsim zaudētāji. Viens piemērs. Ja Eiropa radīs energo drošākus un vidē draudzīgākas mašīnas, tad tas nāks par naudu tikai klimatam. Tas samazinās mūsu atkarību no importētajām degvielām, un tas nodrošinās jaunu darba vietu radīšanu. Daži varbūt iebildīs, mēs to nevaram atļauties. Es apgalvoju, mēs nevaram atļauties to nedarīt. Tāpēc mums ir jānodrošina klimata aspekta iepīšana pilnīgi visās lēmumu pieņemšanas stadijās un es mēģināšu pārliecināt manus pārējos kolēģijas komisārus, visus, kas ir saistīti jau kādā veidā ar vidi, un es, protams, cieši sadarbošos ar vides komisāru. Kad Dimas kungs bija viens komisārs vidēji, ļoti spēcīga balss, es un Patočņika kungs būsim divas spēcīgas balss komisijā. Un tomēr prezidenta Barozo vadlīnijās nākamajā mandāta periodā ir iekļauts tas, ka Lisabonas stratēģijas spēcīgākajam punktam ir jābūt eh, zaļo tehnoloģiju veicināšana un CO2 izmešu samazināšana. Atbalsts zinātnē šajās jomās ir būtisks. Protams, nav pat jāpiebilst, ka es īstenošu to klimata pakotni, par ko esam vienojušies, un e, ļoti svarīgi ir visiem darboties kopā. Piemēram, reformējot lauksaimniecības jomu, mums sistemātiski ir jāņem vērā arī klimata perspektīva un jāiestrādā tas mūsu prioritātēs. Cita joma - transports. Transports ir tā joma, kurā CO2 izmeši ir tikai pieauguši, un mums būtu kaut kas jāizmaina. Protams, ka mēs esam kaut ko izdarījuši CO2 un mašīnu likumdošanā, mēs esam izveidojuši CO2 tirgu un kvotu tirzniecību Eiropas Savienībā, taču daudz vēl ir darāmā. Es sadarbošos ar transporta komisāru, lai izveidotu ilgtspējīgu klimata un transporta pakotni. Runājot arī par īstenošanu dzīvē, mums ir jābūt ilgtspējīgākiem. Finanšu plāna priekšvakarā es uzskatu, ka mums ir jārunā par klimata aspektu pilnīgi visos jaunos infrastruktūra projektos. Esmu pārliecināta, ka tas eh, veicinās uh, visās dalību valstīs adekvātu stratēģiju izpildi. Startautiskā līmenī es cieši sadarbošos ar visiem, lai nodrošinātu startautisko CO2 izmešu tirgu pēc iespējas vairākās valstīs un līdz 2015. gadam izveidot šādu tirgu. Es vēlētos saslēgt kopā Eiropas Savienības emisiju tirzniecības sistēmu ar Amerikas emisijas tirzniecības sistēmu. Un es uzskatu, ka šobrīd Eiropas Savienības eh, emisiju tirzniecības sistēmai ir jākļūst startautiskai. Visbeidzot, mums ir jāmācās no tā, ko mēs nesasniedzām Kopenhāgenā. Un esam pārliecināti, ka mums vēl būs iespēja par to runāt. Un tomēr mums ir jāmācās, visai Eiropai ir jāmācās no pagātnes kļūdām. Pēdējās Kopenhāgenes stundās Ķīna, Indija, Krievija, ASV un Japāna visas runāja par vienu tēmu, kamēr Eiropa runāja ar daudzām dažādām balsīm. Dažkārt mēs tik daudz laika veltam sarunām vienam ar otru, kad brīdī, kad Eiropai ir vienā balsī jārunā starptautiskā fórumā, mēs neesam to spējīgi. Mums ir jāuzlabo šī situācija. Eiropai ir jābūt spēcīgākai un vienotai. Esmu pārliecināta, ka tuvākos piecos gados mēs kļūsim vienotāki. Mums ir jāmēģina iepīt klimats pilnīgi visās Eiropas Savienības lēmumu jomās un es esmu pārliecināta, ka Eiropa nākotnē būs ilgtspējīgāka nekā tā ir šodien. Paldies! Edgard. Uh, Paldies uh, par šiem ievadvārdiem. Jūs esat uh, pirmā kandidāta, kura tiešām ieturējās desmit minūšu robežās, saka prieksēdētājs. Paldies par jūsu izteiktajām idejām. Paldies, ka jūs vēlties redzēt Eiropas Savienību kā vidē visdraudzīgāko kontinentu un par to, ka Eiropai ir jārunā vienotā balsī starptautiskajā līmenī. Pirmais ir Rihards Zēbers no EPP lūdzu. Un dankjā, prezident. Labrīt, paldies priekšsēdētāja kungs un sveicu arī izvirzīto komisāra amata kandidāti. Viņai ticis viens no sarežģītākajiem uzdevumiem. Un, protams, ka šeit ir nepieciešama liela pieredze. Un kā ievadvārdos viņa teica, Klimata pārmaiņas ir tāds klasisks lauks, kur pārklājas dažādi uzdevumi, un arī visā pasaulē pieeja ir eh, dažāda bijusi. Es tikai gribētu koncentrēt uh, manu jautājumu un lūgt viņu padziļināt uh, izteikums par domu, ko viņi darīs uh, Eiropā. Uh, Ķīna um, aktīvi darbojas, viņi ražo vēja turbīnas arī ASV. Un Kopenhāgnā mēs redzējām, ka dažādi uh, viedokļi valda par politiku. Un kā jūs liksiet virzīties Eiropā uz priekšu, kādus tieši konkrētus politikas uh, laukus jūs uh, sāksiet īstenot un kas pēc pieciem gadiem būs atšķirīgi? Thank you very much. Actually, Paldies! Patiesībā es domāju, ka mums jau ir ļoti veiksmīgi mērķi. Atjaunīgajiem energoresursiem, piemēram, mums ir izveidots mērķis, ka mums ir jābūt energoefektīviem, un arī izmašu samazināšanā mums ir mērķis. Tātad galvenie mērķi jau ir noformulēti. Taču es uzskatu, ka tuvākajos piecos gados lielākās grūtības būs to īstenošanā dzīvē. Dalību valsts var darīt daudz vairāk, un, protams, ka dalību valsts jau mēģina strādāt pie šo mērķu izpildes. Dalību valsts ir izstrādājusi veselu virkni iniciatīvu, veselu virkni darbību kopumu, un tomēr mums, kā Eiropas Savienībai, arī vēl ir daudz darāmā. Piemērs - transporta joma. Ir vesela virkni priekšlikumu, ka tuvākajos gados mums būs daudz spēcīgāk jāpiestrādā, piemēram, pie smago mašīnu sektora. Taču būs arī citas transporta jomas, kurās mums būs jāizvirza konkrēti mērķi. Piemērs kuģniecība. Es vēlētos redzēt startautisku nolīgumu kuģniecības Romā, un es ceru, ka to varēs pielikt klāt Kopenhāgenes līgumam. Eiropas Savienībā ir jānodrošina, kā mēs tuvākajos gados varēsim samazināt izmešas no kuģu sektora, savalkot to kopā ar starptautiskiem noteikumiem un normām. Lauksaimniecības politika. Mums arī šeit ir jādomā par jauno tehnoloģiju izmantošanu, kas lauksaimniecības sektoru padarītu vidē draudzīgāku un energoefektīvāku. Mēs varam runāt par dažādām lauksaimniecības kultūrām, kuru audzēšanā mēs varam būt daudz energoefektīvāki. Ir vesela virkni joma, kurā Eiropas Savienībai ir jāuzņemās atbildība, taču jautājums ir, kā to darīt pēc iespējas labāku nākotni nodrošinot nākotnes paudzēm. Jo mēs runājam ne tikai par Eiropu 2020, bet par Eiropu 2050. Jūs uh, norādījāt uz to, ka dažkārt uh, īstenošana uh, nav veiksmīga, un tas bija pārmetums, kas bieži tika dzirdēts Kopenhāgnā, ka daudz kas ir izstrādāts, bet nav ieviests. Vai jūs domājat, ka jau izstrādātie politikas instrumenti Eiropā uh, jāpaplašina, lai piespiest Eiropas valstis uh, pildīt tās apņemšanās, kādi, kādas tās uzņēmās, piemēram, sektoros, kā jūs panāksiet to, lai tiktu uh, izpildīts tas, par ko ir sasniegts konkrēts vienošanās. Right there... Jums ir pilnīgi taisnība. Viens ir izaicinājums, tātad viens ir izvirzīt ļoti labus mērķus un novirzīt tam līdzekļus, bet ir pār par 3000 dažādu soda sankciju, kurās dalību valsts vēl nav izmantojuši šo mērķu sasniegšanas instrumentus. Varbūt uz to varētu paskatīties no cita redzes viedokļa, jo, piemēram, klimata joma. Jo Klimata jomā ir pieejami specifiski instrumenti, ja dalību valstis neizpilda savas saistības. Piemēram, ja dalību valsts neizpilda klimata politikas eh, mērķus, tad dalību valstī var uzlikt soda sankcijas. Līdz ar to Ja jūs neizpildat šīs prasības, tas jums maksās dārgi. Nākamais, ja jūs e, dodiet subsīdijas, tad pirmajā periodā, kad dalību valstīm vajadzēja izpildīt šos mērķus, tās to nav izdarījušas, tas viņām maksās. Paldies! Nākamais jautājums Marīta Ulskūga. Velkomen hīt! Sveicināt šeit, Hedegārds kundze! Kopenhāgenes konference bija izgāšanās, un jūs bijāt šīs izgāšanās sastāvdaļa, jo jūs bijāt tā, kura vadīja Kopenhāgenes konferenci. Konferences e, pēdējā e, etapā tā bija Amerikas Savienotās valsts un Ķīna, kas vadīja konferenci Eiropa nostājās aizmugurē. Ko jūs darīsiet, lai Eiropas Savienība ieņemtu to lomu, kurā tā, kura tā ir paredzēta pasaulē? Runa neiet tikai par patreizējo likumdošanas aktu īstenošanu dzīvē, bet arī par jaunām vīzijām. Eiropas Savienība ir jāuzņemās atbildība, ja mēs vēlamies samazināt izmešas no 20 līdz 30 procentiem. Vispirms es vēlētos pateikt, tieši kā jau teicu savā ievadrunā, protams, ka es vēlējos redzēt, lai mēs Kopenhāgenā būtu panākuši ko saistošu. Taču lūdzu neaizmirsīsim, ka mums ir finansējums panākts. Uh, Visas jaunās ekonomikas ir uzņēmušās atbildību, ka tās samazinās emisijas, un to pašu ir pateikusi arī ASV. Tas, ka mums neizdevās panākt vienošanos Kopenhāganā, proti pirms trīs gadiem Brazīlija, Dienvidāfrika, Indija, Ķīna un ASV toreiz vēl nebija parakstījušas Kyoto. Viņas toreiz balstījās uz viņu sistēmu, kas bija izvirzīti kā mērķi tikai viņu valstīm. Līdz ar to tas, ka mums neizdevās sasniegt tik daudz Kopenhāgenā, cik mēs gribējām, jā, bet vienlaicīgi mēs panācām vienošanos, ka tiks samazināts eh, temperatūras pieaugums līdz diviem grādiem. Es tikai vēlos uzsvērt, ka Eiropai ir jārunā vienotākā balsī. Protams, ka to ir viegli pateikt, grūtāk izpildīt. Taču atcerēsimies un mācīsimies no tā, kas notika Kopenhāgenā pēdējo 24 stundu laikā. Starptautiskā arēnā Eiropai ir jābūt vienotākai, ja mēs gribam, lai mūs sadzird. Viens jautājums, kur Eiropas Savienība varēja spēlēt labāku lomu vai varēja spēlēt labāk, bija tāda, ka ja mēs būtu vienojušies ar finansējuma piedāvājumu dažādām valstīm agrīnākā konferences stadijā, tas tiešām varēja daudz vairāk ietekmēt jaunatīstības valstu viedokli, jo, piemēram, ja viņi, braucot no savām galvaspilsētām, jau būtu zinājuši, ka viņiem tiks piedāvāta nauda, varbūt situācija būtu citāda. Tātad pēc iespējas ātrāk mums ir jāvienojās nevis par 20%, bet par 30%. Bet es esmu pārliecināta, ka līdz 1. februārim mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem pieprasīt šo mērķi 30%, jo tad varbūt pārējie var nobīties. Eh, <clears throat> Paldies par jūsu atbildi. Runājot par finansējumu, par to, cik tas ir svarīgs starptautiskā arēnā, tad vēlos uzdot papildu jautājumu. Klimatam ir atvēlēts samērā nedaudz finansējumu, un jums būs jāsadarbojās ar veselu virkni citu komisāru. Jūs darbosieties tādā Eiropas Savienībā, kur klimatam nav atvēlēts tikpat kā nekāds finansējums. Ko jūs darīsiet, lai šo naudu palielinātu? Jūs pieminējāt lauksaimniecības politiku savā ievadrunā, un jūs teicāt, ka no lauksaimniecībai atvēlētā budžeta vajadzētu naudu novirzīt uz klimatu. Ļoti labi apzinos, ka šajos gados mēs nepeldēsimies naudā, ne uh, Eiropas Savienība, ne dalībvalstis. Jūs uh, uh, aprakstījāt situāciju Eiropā, un es to pazīstu, bet šeit ir pieejami līdzekļi, un tad, kad mēs runājam par finanšu plānu, tad, manuprāt, ir izšķiroši svarīgi, lai būtu labāka koordinācija starp to, ko mēs nospraužam kā mūsu politiskās prioritātes un mērķus, un to, ko mēs kā prioritātes norādām budžetā. Es domāju, ka te daudz kas būs eh, iegūstams, eh, kā mēs varētu padarīt mūsu lauksaimniecību zaļāku un investējot jaunajās tehnoloģijās, veidojot demonstrācijas projektus eh, lauksaimniecības sektorā, mēs zināmā veidā varētu arī modernizēt šos sektorus, kas nāks par labu ne tikai videi, bet uh, tas būs arī mums kā eksporta priekšrocība Eiropas Savienībai, jo tas ir viss pasaules izaicinājums padarīt lauksaimniecību zaļāku. Paldies, nākamo jautājumu uzdos Kris Devis. Paldies, priekšsādātāji, komisāra kandidāts kundze. Es jūs redzu kā tādu uh, cīnīties gatavu uh, Uh, vides ministri, un uh, man bija vienmēr prieks par mūsu iepriekšējām diskusijām. Nevienmēr esam bijuši viensprāts, bet uh, visi šeit, kad jūs tikāt izvērzīti par klimata rīcības komisāru, visi domāja, ka tas ir lieliski. Jūs bijāt puškonferences priekšsādātāji, bet nav arī jautājums par to, ka tie standarti, ko Eiropas Savienība sev noteica Kopenhāganai, mēs tos nes nesasniedzām, un Eh, tagad mēs dzirdam koridoros, kāpēc mēs vēlamies klimatrīcības komisāri, kur ir saistīta ar šādu izgāšanos. Kā jūs atbildētu? Paldies par šo jautājumu. Manuprāt, eh, ir labi, ka varu uz to atbildēt šeit, nevis koridoros. Es pamatai domāju, ka daudz ko var kritizēt par to, kas notika Kopenhāganā, bet es nedomāju, ka būtu taisnīgi kritizēt tos, kuri gadiem centās mobilizēt pasauli. Jā, mēs nepanācām to, ko mēs būtu gribējuši panākt, ne es, ne jūs. Uh, bet, kā jau es teicu sākumā, kurš varēja, varēja vispār iedomāties vēl pirms dažiem gadiem, ka viena no galvenajām prioritātēm Eiropas Savienībā arī uh, attīstības valstīs pateikt, ka jā, mums ir zinām līdzatbildība. Un tas uh, skaidri un gaiši parādījās Kopenhāgnā. Jā, attīstības valstīm tagad būs jānāk lajā ar saistībām par samazinājumu mērķiem. Jaunatīstības valstis ir uh, ap, apņēmušās kaut ko darīt, un tas ir, tam ir jāsako, par to ir jāziņo uh, vietējā līmenī, bet arī tagad viņi ir apņēmušies katru otro gadu iesūtīt valstu paziņojums. Uh, labi, mēs daudz ko nesasniedzām, bet mēs daudz ko arī ieguvām. Pirms Kopenhāgenes šis te termiņš, kas tika noteikts, eh, mēs redzējām, ka ja tiek izdarīts spiediens uz pusēm un ir šis termiņš, tad eh, puses saņemās un kaut ko dara, un šī stratēģija nostrādāja. Galu galā, protams, kaut kāda iemesla dēļ dažas valstis eh, teica un izlēma, ka tās neko negrib darīt, bet mēs, es domāju, nevaram Uh, vainot ne Eiropas Savienību, ne Dānijas prezidentūru par to, ka neizdevās Kopenhāgenes konference. Uh, jo tie bija tie, kas strādāja visvairāk, lai uh, censtos panākt kaut kādas izmaiņas starptautiskajā klimata uh, politikā. Well, thank you. I, uh... Paldies. Es teicu, ka jūs esat bijusi uh, vīdes ministre, kas ir ļoti gatava cīnīties uh, kāds aizbēg uz NATO, jo bija bēga it kā no jums, bet uh, daudziem, man liekas, patīk šī ideja, ka mums varētu būt spēcīga komisāra, kas varētu mūs labi vadīt un varbūt uh, diezgan aktīvi cīnīties par šo jomu. Bet daudz, kas no jūsu darba saskarsies ar citiem sektoriem, gan komisijā, gan, protams, arī ar padomjums būs jāsadarbojas. Uh, Es vienkārši domāju, kā jums šķiet, kāds uh, ir šis vajadzīgais līdzsvars uh, starp uh, šo aktīvo pusi un šo te sadarbības pusi. Es nezinu, vai var precīzi definēt šo te līdzsvaru, jo varbūt, ka vienam līdzsvars šķiet uh, vienā vietā un man varbūt citur, bet es domāju, ka politikā ir arī jāuzdrošinās cīnīties par to, ko jūs uzskatāt par pareizu. Protams, dažreiz ir kaut kādas cīņas, bet ja jūs nevēlaties cīnīties, tad nenāciet politikā. Mēs runājam par uh, lietām, kas būs uh, pilnīgi paradigma maiņa. Mēs runājam par izaugsmu, par darbvietām, labklājību, enerģētiku, attiecībām starp ziemeņiem un dienvidiem, un visas šīs lietas būs uh, jāatrisina šeit. Protams, ka būs cīniņi, būs strīdi. Uh, Es zinu, ka komisijā nav darbs tā kā valdībā, vienkārši sēdiet savā krēslā un strādājiet to, kas jums ir uzdots. Mums ir ļoti daudz jāstrādā ar saviem kolēģiem, un es labprāt to darīšu, bet es domāju, ka Eiropā aizvien vairāk būs jāsaprot, ka ja mēs nerīkosimies turpmākajos piecos gados un neieviesīsim šos mērķus, tad mēs atpaliksim un mēs būsim zaudētāji ne tikai vides ziņā, bet arī darba vietu ziņā, un es domāju, ka šī apziņa aizvien pieaug. Uh, ne tikai uh, šajās aprindās, bet arī uh, nozarē un rūpniecībā. Paldies, tagad Satūhasī lūdzu. Designate, I like. Komisāra kandidāts kundze, man ļoti patika jūsu teiktais, ka jūs vēlties, lai Eiropa būtu uh, visklimatām draudzīgākā uh, zona pasaulē. Vai jūs esat gatava uh, stingri rīkoties eh, pret eh, ogļu uh, spēkstacijām pret šo nozaru, jo tā ir vispiesārņojošākā enerģijas ražošanas nozara, jo tagadējā emisiju tirzniecības sistēma, ja BTS nav pietiekama, mēs redzam, ka tiek būvētas jaunas ogļu spēkstacijas. Vai jūs esat gatavi noteikt spēkstacijām emisijas standartus, lai nodrošinātu, ka uh, Uh, mēs uh, atsakāmies no šīs enerģijas ražošanas nozars. Uh, es gribētu varbūt, ka jūs viena gada laikā izveidot vismaz ietekmes novērtējumu šajā jautājumā. Es ļoti labi saprotu jūsu jautājumu. Es tomēr domāju, ka mums vajadzētu atcerēties, ka runājot par kodola spēkstacijām, es atvainojos, ogļu spēkstacijām un uh, citām, ka tās nav ETS sistēmā. Uh, Es savā rakstiskajā atbildē saku, ka mums vajadzētu nogaidīt eh, un paraudzīties, vai eh, tehnoloģijas darbojas eh, pirms sākt pateikt, ka CCS, CCS ir jāievieš, tātad oglekļa noglabāšanas tehnoloģijas. Mums nevajadzētu sasteigt lietas. Arī tāpēc, ka es domāju, ka ja mēs šādus standartus noteiksim jaunajām spēkstacijām, kā varēs garantēt to, ka eh, dažas valstis vienkārši nepagarinās veco spēkstacīju darbības termiņu. Un eh, varbūt, ka tad varētu nākamajos gados tikt uzbūvēts kādas 60 spēkstacijas, un mums vajadzētu parūpēties eh, par šīm lietām, mums vajadzētu tātad nodrošināt, lai netikt veidota tāda politika, kas galu galā piespiestu dalību valstis vienkārši saglabāt vecās spēkstacijas, tātad nosakot pārāk lielus, augstus standartus jaunajām spēkstacijām, tās varbūt netiks uzbūvētas. Es tātad nedaudz vilcinos apsolīt jums, ka mēs to darīsim. Vispirms ir jāpārliecinās, vai CCS tehnoloģijas darbojas, un, manuprāt, uh, Tas bija tas, ko Dēvis kungs minēja, mums ir bijušas diskusijas par to, jo ir vajadzīgs vairāk enerģijas. Ja jums ir trīs spēkstacijas uh, un vēlties tās aprīkot, tur ir vajadzīga četru spēkstaciju enerģija, lai tās darbinātu. Un tāpēc mums ir jādomā, kā to gudrā veidā darīt. Well, um, I understand. Es saprotu, ka jūs nevēlaties sasteigt lietas, bet es esmu neapmierināta, nedaudz vīlusies, ka nesat eh, gatava veikt vismaz ietekmes novērtējumu. Eh, standartus var eh, noteikt atšķirīgus, piemēram, pēc spēkstaciju vecuma atkarībā. Ja jūs tā vilcināties šajā jautājumā, jūs runājat katrā gadījumā par mīnus 30% mērķi, bet ja mēs uh, atliksim šo te um, lēmumu par uh, 30%, kādi tad būs pasākumi, lai nodrošinātu, ka mēs uh, to varam uh, panākt bez mākslīgiem uh, trikiem, kaut kādiem uh, meža pasākumiem attīstības valstī vai tālīdzīgi. Uh, patiesībā es nenoraidīju šo ideju par ietekmes novērtējumu. Es domāju, ka tas ir ļoti labs uh, instruments. Jūs jautājāt, vai es to darīšu. Un tāpēc es teicu, ka šeit ir vienkārši jāpadomā nopietni. Tur varētu būt dažādi mīnusi. Mēs taču negribētu uh, redzēt šādu negatīvu ietekmi. Protams, ka ietekmes novērtējums var izanalizēt plusus un mīnusus, bet es domāju, ka šajā jautājumā viss nav tikai balts vai melns. Uh, un mums ir jārūpējas, lai nebūtu pārāk mm, pārklājošies noteikumi dažādās jomās. Tagad eh, Kalanan kungs. Paldies priekšsēdētāji. Klimata pārmaiņu pakotni tika pieņemta 2008. gada decembrī, un um, līdz ar to Eiropas Savienība um, padarīja saviem uzņēmumiem sarežģītāku situāciju konkurencē. Jūs teicāt, ka ja mēs uzņēmēsimies vadību, uh, Tātad tika teikts, ja mēs uzņemsies valdību, tad uh, mēs panāksim kaut ko Kopenhāganā, bet mēs joprojām dzīvojam šajā cerībā, ka būs saistoša vienošanās Ķīna, Indija un citas valstis, tad būtu piespiestas ievērot saistošas mērķus, bet ja tas neizdosies, kādus pasākums jūs uh, mums piedāvāsiet, lai uh, kompensētu mūsu uzņēmumiem šo konkurences ziņā sliktāko situāciju salīdzībā ar citām, salīdzinājumā ar citām valstīm? Jā, protams, CO2 noplūdes risks ir ļoti reāls, tātad šīs pārvietošanas risks. Un viss, ko mēs darām, e, tur visur ir jāievēro līdzsvarotība. Bet mums nevajadzētu pārāk satraukties par šo te līdzsvaru, e, jo gal galā tas var tikai nākt par sliktu mūsu uzņēmumiem. Jo, kā jau es teicu sākumā, es domāju, ka vai nu mums ir startautisks klimata nolīgums vai nē, Ķīna uh, rīkojas, un Ķīna rīkojas ļoti strauji. Pagājuši gadu Ķīna bija tā valsts, kas eksportēs visvairāk uh, saules paneļus. Uh, tagad viņi pāriet uz vēja enerģiju, viņi pārņem vadību. Es uh, lietoju piemēru ar uh, automašīnu ražotājiem. Es zinu, ka viņiem nepatīk visādi nosacījumi. Jā, tas ir pārāk sarežģīti. Lūdzu, nenosakiet mums nekādus noteikumus, jo mums ir konkurence un tā tālāk. Bet ko mēs tagad redzam? Mēs redzam, ka lietas mainās ASV, lietas mainās Ķīnā un Indijā. Tātad es vienkārši domāju, ka mums uh, ir tiešām jāparūpējas, lai ar labiem uh, nolūkiem cenšoties uh, aizsargāt mūsu uzņēmumus, mēs tos aizsargājam tik ļoti, ka viņiem vairs nav ko darīt, ka viņi zaudē konkurences cīņā. Mums, protams, ir jācenšas līdzsvarot tas viss bet mēs nedrīkstam to visu šos te kritērijus veidot tik draudzīgus uh, nozerēm un ražotājiem, ka tas viņus eh, kavē atjaunoties un eh, domāt kaut ko jaunu. Mums ir jāiet pareizajā virzienā ne tikai tāpēc, ka Ķīnā un ASV tas tā notiek, bet arī tāpēc, ka mūsu uh, teritorijā arī tas ir vajadzīgs, ja mēs vēlamies pasargāt mūsu klimatu un vidi. Being... Es neesmu pret to, ka ražotājus spiež uh, pareizajā virzienā un ka ir skaidri uh, noteikumi, un Ķīna ražo zaļās tehnoloģijas, bet viņi uh, būvē arī milzīgu skaitu ogļu spēkstaciju. Mans jautājums ir vienkāršs. Kāpēc mēs nevaram uh, darīt abas lietas? Kāpēc nevar uh, šīs te energoefektīvās, uh, intensīvās nozares atjaunot? Mēs varam veicināt zaļās tehnoloģijas, bet mēs eh, redzam arī, ka bez saistošiem mērķiem, ko pieņemtu Ķīna un Indija un citas valstis, viņi vienkārši eh, darīs abas lietas. Viņi būs vadošie varbūt zaļajās tehnoloģijās, bet viņi arī turpinās um, attīstīt šīs te energoietilpīgās rūpniecības nozars. Es jums piekrītu, un tāpēc es esmu gadiem strādājis, cenšoties eh, panākt Ķīnu un citas uh, lielās ekonomikas, jaunās ekonomikas iekļaut starptautiskā klimata režīmā, jo tas ir tas, kas mums ir jādara daudzu iemeslu dēļ. No Eiropas perspektīvas tā varētu, tā tas izskatās, un jums ir taisnība, protams, mēs nevaram vienkārši piesārņot bez maksas, ja tas notiek atjaunīgajā, es atvainojos, jaunatīstības ekonomikā. Uh, Un nākamais izaicinājums ir, kas notiks 1. februārī, vai Ķīna a, tiešām internacionalizēs savu nacionālu noteikto mērķi. Tas būs izšķiroši svarīgi, kā virzīsies tālāk šīs te klimata sarunas starptautiskā līmenī. Tur izšķiroši būs šis Ķīnas solis. Thank you, Kartika. Paldies. Tagad Kartika Liotārte, lūdzu. Wel, en uh, welkom, mevrouw Hedekaart. Um, e Paldies, Hedegaards kundzei. Viens no pasākumiem klimata pārmaiņu apkarošanā ir eh, ilgtspējīgs un eh, patērētājiem draudzīgs energoavotu kopums. Un šobrīd Eiropa ir apņēmusies, ka Atomenerģijai ir jābūt vienai no ilgtspējīgiem energoavotiem. Es pati pilnīgi iestājos pret šo domu, un uh, pirms uh, Kopenhāgenas konferences es jautāju komisāram, kāda ir viņa nostāja šajā jautājumā, un viņš atbildēja, ka nec viņam, nec komisijai nav nekāds viedoklis par atomenerģiju. enerģiju. Mans jautājums ir, ko jūs domājat par to, ka Dimas kungam vispār nebija nostājas šajā jautājumā, un mans jautājums, ko jūs uzskatiet par atomu elektroenerģiju un tās ilgspējību? Kandidāts kundze, es uzskatu, ka energo avotu ideja nāk no dažādām valstīm, un, piemēram, manā valstī mēs jau 95. gadā parlamentā nolēmām, ka Dānijā nebūs atomelektrostacija. Tādējādi mēs vēlamies runāt par energoefektivitāti, par ilgtspējīgiem energoavotiem, un mums tas ir izdevies. Es nāku no šādas valsts, kur ir izvēlējusies manis pieminēto ceļu. Taču neaizmirsīsim, ka pasaulē eksistē atomelektrostacijas, un tās eksistēs arī turpmāk. Man nav šaubu, ka tā ir realitāte, kas mums ir jāņem vērā. Tāpēc mums varbūt galvenokārt vajadzētu uzmanību vērst uz drošības pasākumiem un drošības aspektiem. Uh, palīdzēt tādām institūcijām un zinātniskās pētniecības institūtiem, kuri veic izpēti, atomelektrostacijas un atomelektroreaktori. Ir jābūt izpētēji un drošībai. Taču manā pasaulē atomelektroenerģija nav atjaunīgs energoresurss. Um, jā, buiten deze. Jā, turpina Liotārdas kundze. Uh, tad eh, jūs teicāt, ka ilgspējīga enerģija tā nav bet eh, apkarot klimata izmaiņas var daudzos dažādos veidos. Mans jautājums, vai jūs vēlties ko, vēl ko darīt, lai samazinātu metāna izmešas, jo metāns ir viena no spēcīgākajām siltumnīca efektu veicinošajām gāzēm. Un eh, metānu savukārt eh, ražo biodegvielas ražotāji un arī lauksēmniecība. Vai jūs kaut ko darīsiet, lai samazinātu metāna izmešas? Vēl Kāda varētu būt, piemēram, iedzīvotāju izglītošana pārtiks produktu pirkšanā, tātad pirkt vietēji ražotus, eh, viet, vietēji ražotus eh, produktus. Eh, tas bija ļoti, kā lai saka, tāds, tāds sarežģīts jautājums no kodolenerģijas līdz uh, la, lopkopībai. Nu, tas ir tāds plašs loks vilkts, bet nu akceptēju šo jautājumu. Jā, patiesībā arī starptautiskā līmenī mēs mēģinām runāt par to, vai mums vajadzētu runāt par bīstamajām substancēm, par to mēs runājam arī Kopenhāgenā. Jautājums par vietēji ražotu pārtiks produktu pirkšanu. Ir svarīgi cilvēkiem radīt pārliecību, ka ir ārkārtīgi svarīgi arī klimata ziņā pirkt tos produktus un dārzeņus un gaļu, kas ir ražota uh, tuvu no pirkšanas vietas, un tā ir sezonāla. Taču globālā līmenī, protams, ka mums ta, par to ir jārunā savādākā aspektā. Cilvēki vēlas izvēli. Un, protams, ka mums ir jārunā arī par to, ko cilvēki izvēlas braucot ar kuģi, braucot ar lidmašīnām, un tas attiecās arī ar importētiem pārtiks produktiem no aiz jūras zemēm. Un, protams, ka mums ir jāmēģina veicināt vietēji ražotu produktu lielāku izmantošanu. Anna. Paldies. Nākošais jautājums Anna Rosbach. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es šeit šeit. Konī, es vēlētos pateikties par taviem ievadvārdiem, jo jūs arī vadījāt un ļoti veiksmīgi Kopenhāgens konferenci. 120 valstu un valdību vadītāji runāja par vienu vienīgu jautājumu, un vismaz pēc manām domām tas ir vēsturisks mirklis. Jautājums. Citu starpā es vēlētos runāt par Nord Stream gāzes vadu no Krievijas uz Vāciju. Vides aktīvisti no Igaunijas ir apvainojuši Dānijas un Somijas un Vācijas um, vides aktīvistus un arī valsts, ka tās neizpilda savas saistības vidas ziņā. Uh, Ko Eiropa vispār domā par vēl vienu lielāku atkarību no Krievijas kā gāzes piegādātāja? Kā tev liekas, cik liela resursu izšķērdēšana tā būs, e, izveidojot jaunus gāzes e, elektroenerģijas stacijas? Paldies, atbild priekšsēdētājas kundze, atbild kandidāts kundze. Jā, protams, man ir skaidrs, ka ir bijusi nevalstiskās organizācijas un uh, Protams, ka situācija par paredzēto Nord Stream gāzes vadu ir interesanta. Protams, ka mums vajadzēja izveidot arī ietekmes seku izveidojumu un ir augoties tādā vispārīgākā līmenī, vai tiešām viss ir izdarīts, ko varēja darīt šī gāzvada sakarā vides ziņā. Runājot par Dānijas situāciju, tad, protams, saskaņā ar Harvardas konvenciju mums vajadzēja ļaut, lai šāds energo piegādes eh, vats var iet cauri jūrai, ja tas izpilda visas vidē izvirzītās prasības. To pateica Dānijas valdība, to pateica Dānijas vidas pārvalde, un to pateica arī Zviedrijas, Somijas. Viņiem ir citi noteikumi, bet arī viņi ir veikuši ietekmes saku noveid, novērtējumu. Un tagad Eiropas Savienībai ir jāizveic savs vidas saku novērtējums, un ja šis gāzes vats atbildīs vidas prasībām, tad tas tiks atļauts. Varbūt, ka politiskajai edatē vairāk runā par to, jā, vai mums vajadzētu būt vēl vairāk atkarīgiem no Krievijas gāzes piegādes, bet tas ir pavisam cits jautājums. Es saprotu Eiropas bažas par to, ka mēs jau šobrīd esam lielā mērā atkarīgi no Krievijas gāzes, bet patiesībā tas ir saistīts ar to, ka mēs zināmā mērā kļūsim pat mazāk atkarīgi, jo Eiropas Savienība vēlas, lai būtu vairāk gāzes vada tīri kvantitatīvā ziņā un nevis viens, kur ja kaut kas viņam notiek, tad mēs esam pilnīgi pārtraukti. Līdz ar to, kā jau mēs teicām, Eiropai ir vajadzīgi vairāk gāzes vada kvantitatīvā ziņā. Bet, vai man tas patīk vai nē, tad saskaņā ar Harvardas konvenciju, ja tiek izpildīts vidas prasības, taču šis gāzes vads ir ok. Tātad Eiropas Savienība to neatzīs un neļaus būvēt, ja tas nespildīs vidas prasības. Papildi jautājums ļoti īsi. Mēs vēlētos pateikt tev, ka ir ārkārtīgi daudz e, no Pirmā un Otrā pasaules kara vēl nesprāgušu mīnu. Un e, Somija ir uzsvērusi šo problēmu, un arī e, Somijai jūras dibenā ir šobrīd disponēti ķīmiskas vielas no viņa papīra industrijas un no viņa celulozes fabrikām. Kā tu uzskati, šis jautājums ietekmēs gāzes vadu būrniecību? Un vēl viens par resursu izšķērdēšanu. Tātad no elektroenerģijām un par dažādiem viņu. Vai, vai, vai elektrostaciju jautājums nav aktuāls? Tā tad ir vesela virkni jautājumu, saka eh, kandidāts kundze. Uh, Vispirms tā tad sinepju gāze. Mēs esam runājuši arī par to, kā ir ar Bornholmu, jo tur ir zināms, ka tur ir sinepju gāzes depo un kā varētu no tiem izvairīties. Līdz ar to tiks izmainīts mazliet šīs līnijas virziens, līdz ar to ir iespēja mazliet izvairīties no šīs sinepju gāzes depo. Es saprotu, ka tas ir milzīgi liels projekts un tam būs ļoti sarežģīts izvērtējums. Bet pamat pamatos es uzskatu, ka Zviedrijas un Somijas varas iestādes iestādes ir izdarījušas savu mājas darbu, un kā jau sākumā atbildēju uz jūsu jautājumu, es teicu, ka Eiropas Savienība neatļaus būvēt projektu, ja netiks izpildītas vidas prasības. Tātad eh, projekts netiks atļauts, ja tas neatbildīs prasībām. Jā, yeah, thank you, Frau Rosbach. Paldies, Rosbachs kundzei. Es eh, sagaidīju kādu citu jautājumu, jo tagad eh, nebūs neviens, vai, kas pajautās, vai vispār klimata pārmaiņas notiek, vai tas nā, tā nav sazvērstība, kas nāk no tādiem tumšiem lokiem. Jūs esat vienīgā, kas būtu varējis uzdot šādu jautājumu, ja es skatos uz uh, jautājumu sarakstu. Tātad klimata pārmaiņu noliedzēji nav zālē, un šis temats uh, netiek aktualizēts. Uh, Arī tā notiek. Tagad pievērsīsimies otrajai jautājumu kārtai. Pirmais Karlheinz Florence. Jā, tā ir arī problēma, jo um, pretinieki klimata pārmaiņu atzīšanai nav šeit, un um, mēs nevaram ar viņiem diskutēt. Es gribētu aizstāvēt Krisu Deivisu, jo viņš tikai pirmajā nedēļā varēja būt uh, Kopenhāgnā, tad, kad bija tikai šie aparāta pārstāvi, tad arī viss notika mierīgi un uh, bez dramatiskām uh, izpausmēm. Un nedēļā, kad bija parlamentārieši, tad jau bija, teiksim, uh, dramatiski, un īpaši arī Ķīnas darbības dēļ. Ministrs Konze. Es gribētu uh, vairāk dzirdēt vārdus par jūsu filozofiju, par jūsu uzskatiem. Eiropā pēdējo desmit gadu laikā uh, klimata jomā ir tāda diezgan uh, strikta arī uh, soda sistēma ieviesta. Un kā jūs domājat, kā tas būtu iespējams, kā to varētu organizēt, lai tas mm, būtu plašāk skatīts, lai klimata problēma kļūtu par klimata iespēju, domāju par ilgtspējību, par efektivitātes kāpumu un līdz ar to par lielākām eksporta iespējām, par um, izēvielu uh, piegāžu drošību, jo tas, kas arī mūsu bērns, šādā izpratnē daudz ko vairāk gribētu zināt. Paldies! Paldies! Es nezinu, vai mums ir bijuši tāda sodīšanas politika, un es domāju, ka uh, joprojām uh, būs lietas, kas mums politiski ir jādara. Um, bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi mēģināt eh, paplašināt klimatu politiku. Un es to centos eh, darīt, eh, sakot ievadrunā, ka tas ir arī, tā ir arī darba kārtība, kas radīs darba vietas. Tas būs labi, ja mūsu bērni varēs baudīt tīrāku ūdeni un tīrāku gaisu. Daudz labumu nāks līdzi Uh, un um, nākotnē, es domāju, mēs redzēsim resursu uh, trūkumu, tie būs grūtāk pieejami. Un uh, tāpēc ir jātaupa, jāizmanto mazāk enerģijas, mazāk resursu. Startautiskā energo aģentūra nesen ziņoja, um, pieņem ziņojumu, viņi parādīja, kādas varētu būt naftas cenas turpmākajos gados. Ir vienkārši tikai viena uh, ilgtermiņa tendence uz augšu uh, naftas cenas strauji pieaugs. Tātad uh, ir ekonomisti, kas tam pievēršas. Un uh, ko mēs redzējām pirms Kopenhāgens, tādu zinām mobilizāciju uh, Eiropā, vajadzētu varbūt šo uh, programmu padarīt tādu pievilcīgāku, lai cilvēki redz šīs te priekšrocības. Man politiskā pieredze, es esmu. Uh, konservatīvismu tradīcijā strādājusi, uh, es domāju, ka būtu ļoti svarīgi uh, izvairīties, teikt sabiedrībai, nē, jūs tā nevarat darīt, šito jūs nevarat darīt un uh, vienkārši aizliegt brīvu izvēli. Bet, uh, lai to panāktu, mums ir jārēģē agrāk un nevis vēlāk, jo vairāk mēs vilcināsimies, jo vairāk mēs riskēsim uh, Mm, nonākt tādā situācijā, ka mums būs jāievieš tādi restriktīvi pasākumi klimata pārmaiņās, un to taču mēs negribētu. Liels paldies. Nav papildu jautājumu. Priekšsēdājs, tas bija ļoti skaidri. Esam apmierināti. Nākošā jautājumu kārta. Dans Jorgensens. Paldies, un es vēlētos sveikt tevi šajā uzklausīšanā. Es ceru, ka mums izveidosies ļoti laba sadarbība, ja tu tiks ievēlēta par komisāru. Kuri bija tie aspekti Kopenhāgenes konferencē, tātad, kuri bija tie, tās bija, kuras bija tās prioritātes, kuras izgāzās? Tātad Kopenhāgena kā tāda bija izgāšanās, fiasko, un tomēr. Tu teici, ka tu vēlējies labāku rezultātu, bet vai tev drusku nepiekri, nepietrūkst paškritikas? Ja mēs vēlamies būt Eiropas vadošā loma, tad mums ir arī jābūt paškritiskiem un mums ir jāmācās no savām kļūdām. Vai šeit tu nevarētu pateikt trīs būtiskākās kļūdas, kuras Dānijas vadība Kopenhāgenes konferencē pieļāva? Jā, tas ir faktiski jau iet pāri mazliet robežām, eh, kad Dams Jorgensons man saka, tu ja mēs nebūtu Kopenhāgenā izvirzījuši mērķus, ja mēs būtu ļāvuši starptautiskajam procesam iet pašam savu gaitu un nenoteikuši nekādas robežas un termiņus, tad esmu pārliecināta, un eh, es domāju, ka mums būtu bijis daudz sliktāks rezultāts. Jo tas, kas notika Kopenhāgenā arī pēc Grenlandes uh, idejas, tā tad mums bija iespēja tikties jūlijā, septembrī, oktobrī un vēl novembrī. Tad es esmu pārliecināta, ka daudz no tām lietām, kuras šobrīd ir iekļauts Kopenhāgenes konferences rezultātā, nebūtu bijusi definēts. Tātad Dānija jau šajās pirms sagatavošanas konferencēs uzņēmās ļoti labu vadību. Tas, ko mēs varējām darīt citādi. Jā, protams, varējām daudz ko. Uh, Tā tad es nedomāju, ka tas būtu novedis pie cita rezultāta. Jo, protams, ka mēs varam teikt, tas bija nepareizi, tas bija nepareizi, un ja mēs būtu darījuši tā, tad būtu bijis citādi, bet es esmu pārliecināta, un es jau esmu to izanalizējusi no priekšas un pakaļas. Neatkarīgi no tā, ko mēs būtu darījuši vairāk vai savādāk, būtu bijušas valstis, kuras dažādu apsvērumu dēļ, dažādu iekšpolitisku apsvērumu dēļ, būtu bijusi valsts, kuras gala beigās būtu nolēmusi, ka viņas neparakstīs. Ir grūti, protams, atbildēt divās minūtēs to, kāpēc, jo ir noticis ārkārtīgi daudz kas, bet es esmu vispār pateikusi ka, e, ja mēs būtu bijuši daudz precīzāki, vienalga būtu bijusi valsts, kuras būtu nolēmušas citādi. Vēl viens aspekts. Danam Jorgensenam un citiem es vēlos pierā, pierādīt, un to mēs varam izdzerot glāzi šampāniešu. Ja jūs varat pierādīt, ka Dānija varēja darīt vairāk Kopenhāgenes sagatavošanā, palīdzēt, piemēram, jaunatīstības valstīm, vairāk uzaicināt tās uz dialogu un vairāk e, apmeklēt tās, tad es esmu gatavs jums uzsaukt šampāniet. Jā, tātad mēs esam šeit, lai strādātu un nevis, lai dzert šampāniet, Konī. To es gribēju pateikt uzreiz. Un tomēr tu nenosauc trīs kļūdas, bet konkrēti vienu tu varētu nosaukt. Un vēl bez tam, varbūt, ka nerunāsim par Dānijas vadību, bet Eiropas Savienība jau ilgstoši ir pierādījusi, ka Tas nebija plus, ka mēs nerunājām vienā valodā. Tātad mans jautājums, ko tu domā darīt? Vai tu domā kaut kā sadarboties, vai tu domā uzlikt Sarkozī uz spurni, lai viņš nerunātu? Tātad, ko citi varētu darīt un kā mēs varētu kopīgi darboties starptautiskā arēnā vienotā balsī? Konija Hedegorda pēdējais diez vai uzlikšu uzpūrni. Un diez vai es varēšu aizliegt kādam kaut ko teikt. Es patiesībā nedomāju, ka tā ir Eiropas Savienības problēma, ka katrs saka savādāk. Problēma ir tā, ka sēžot telpā un otrā e, galda pusē sēž ASV un vēl sēž eh, Indijas premjerministrs un Ķīnas premjerministrs. Mums Eiropas Savienībā ir jāsaprot, ka kaut arī mēs Eiropu pārstāvam daudzi ir ļoti labi, ja mēs rudu teiktu vienu un to pašu. Un tieši Lisabons līgums to ir šobrīd padarījis aktuālāku, kā mēs daudz labāk varētu runāt vienotā balsī. Man jau nav gatavs sagatavots priekšraksts, kā to panākt. Un es, protams, saprotu, cik grūti tas būs runāt vienotā balsī. Bet es esmu pārliecināta, ka mums beidzot ir jāsaprot un beidzot nopietni jāizvērtē tas, ka mums ir jārunā vienotā balsī. Pretējā gadījumā Eiropas Savienība zaudēs savu vadošo lomu, jo citas valsts runā vienā balsī. Un neatkarīgi no tā, ko Eiropas Savienība saka, ja Eiropa tik izšķirošā situācijā neteiks vienā balsī, tad mēs zaudēsim. Jā, Malkov. Eh, Jā, Sarkozy un Osporns, nu tas ir kaut kas absolūti neiespējams. To nespēs arī Hedegards kundze. Uh, Nākošais runātājs uh, ir uh, Teodoros Skylakakis. Paldies, priekšsādātāji komisārs kandidāts kundze, vai jūs uh, gatavojaties ieviest klimata ietekmes novērtējums visā jaunajā likumdošanā? Eiropas budžeta pārskatā, vai jūs gatavojaties uh, piedāvāt klimata pārbaudas procedūru? Vai jūs varētu varbūt uzsākt uh, tādu kā veselības pārtāv, pārbaudi eksistējošajām politikām? Varbūt jūs varētu nosaukt konkrētus piemērus, vai mums vajadzētu raudzīties uz uh, energoefektivitātes labāko prakšu ieviešanu iepirkumā Eiropas Savienībā? Varbūt mums uh, vajadzētu uh, um, dot prioritāti meža stratēģijām, jo daudzus hektārus mežu zaudēsim turpmākajos desmitgadēs. Un visbeidzot vēl pāris vārdi uh, vār, valsts uh, subsīdijas uh, oglēm. Vai tātad jūs uh, vēlties arī klimata rīcību iekļaut šajā politikā? Šajā vienā jautājumā, manuprāt, varētu būt iekļaut visi pieci gadi darba. Uh, Un grūti būs atbildēt, jā, ietekmes novērtējums būs svarīgs, bet varbūt ne visur, jo mums ir jāparūpējas, lai nedarītu lieku darbu, bet jau sākumā uh, minēju, ka jā, vajadzētu tādu uh, ietekmi uz klimatu un vīdi izvērtēt uh, lietām, par kurām Eiropa maksām. Tas ir tikai loģiski, ka ja ir Eiropas finansējums, tad nauda ir jāiztērē saskaņā ar to, uh, zināšanu līmeni, kas mums ir Eiropā. Tātad, ja mēs finansējam ceļu projektus, un ja šie projekti sākumā nav uh, labvēlīgi klimatam vai nekaitīgi klimatam, tad uh, tajos mums nevajadzētu investēt. Tātad ir lietas, kas ir jālabo. Kā jau teicu, gribētu izveidot transporta un klimata pakotni kopā ar transporta komisāru. Un ir arī citas jomas, kur to vēl varētu darīt. Veselības pārbaude CO2 automašīnām, to varētu pārskatīt. Jūs prasījāt konkrētu piemēru, tu, šajā jomā varētu to izvērtēt. Un tad jūs minējāt iepirkumu. Es domāju, ka mums eh, ir daudz labāk jāizmanto zaļais eh, valsts un pašvaldību iepirkums. Ir tik daudz jomas, kur dažādās eh, publiskās jomas Eiropas Savienībā varētu palīdzēt vilkt tirgu pareizajā virzienā. Mēs šīs iespējas vēl neizmantojam pietiekam. Mēžu stratēģija es uh, to apspriedu ar Potačnika kungu. Tā ir ļoti svarīga joma, un manuprāt, tas ir apkaunojoši, ka mēs nepanācām Eiropas pozīciju par meža saimniecību pirms 15. pušu konferences. Un šeit mēs tiešām atpaliekam. On only... Atgriežoties pie uh, vienīgā jautājuma, uz kuru jūs neatbildējāt. Uh, Un, eh, protams, bija ļoti svarīgi, lai jūs eh, tad, tad, eh, degvielas subsīdijas. Visā pasaulē tiek tērēta 300 miljārdi par fosilo kurināmo subsīdijām. Un tas ir pilnīgi nepieņēmami, un mums nav politikas šai jomai tādas patiesas politikas, tieši tāpēc, ka mums pašiem ir šīs degvielas subsīdijas. Should... Es nedomāju, ka mums vajadzētu uh, subsidēt uh, degvielu. Tā bija arī daļa no G8 uh, deklarācijas. Mums uh, nevajadzētu tātad arī globāli uh, subsidēt uh, degvielu. Es zinu, ka to ir eh, vieglāk pateikt nekā izdarīt, ja mēs runājam par attīstības valstīm un tā tālāk, bet galu galā, ja vēlamies kļūt mazāk atkarīgi no fosilajiem kūrināmajiem, tad mums, eh, es domāju, ir jāsaprot, ka nav gudri eh, šos pašus degvielas veidus arī vēl subsidēt. Paldies! Tagad pirmais jautājums no Rūpniecības komitejas. Herberts Roils. Uh, no uh, vairākiem lieliem jautājumiem sadalītos desmit mazos, respektīvi kolēģi varēs uzdot jautājumus, jo klimata aizsardzība, protams, ir ļoti saistīts ar rūpniecību, ja pat tā nav vispār rūpniecības politika. Un tā tad uh, Bernds Bensons ir pirmais, kas uzdod jautājumu. Labdien! Sveicināti Briselē! Tu esi paveikusi ļoti lielisku darbu, darbojoties Dānijas vidas ministra samatā un vadot arī Kopenhāgenes konferenci. Tu pati jau pieminēji savā runā, ka mums nav šobrīd saistošs līgums Kopenhāgenā. Diemžēl nav. Taču Kopenhāgenes līgums nenozīmē, ka pasaule ir apstājusies. ASV un Ķīna šobrīd turpina investēt, pie tam ļoti lielā apro, apjomā, jaunu energotehnoloģiju izveidošanā. Mums Eiropas Savienībā vajadzētu daudz vairāk īstenot ilgtspējīgas energoavotu formas, radīt daudz vairāk jaunu zaļu darba vietu un zaļu konkurētspēju. Protams, ka mēs nevarēsim e, konkurēt starp dažādām valstīm. Kas mani uztrauc? Mani uztrauc tas, ka Eiropas Savienības uzņēmējiem nespēja radīt jaunas zaļas darba vietas. Ko darīs tu, lai uzlabotu mūsu tā saucamo zaļo darba grupu un lai veicinātu zaļo pētniecību un jauno tehnoloģiju izveidi Eiropas Savienībā. Vispirms, es vēlētos pateikt, ka um, mums ir bijis ne tikai, es, es uzreiz varu pateikt, ka mums nav nekādas, mēs neesam kaujušies ar Danu Jansonu. Tā tad, ko es vēlēs pateikt par zinātnu pētniecību? Tas, ka mēs 27 sadarbojamies un mēs neesam viens, mums ir jābūt daudz sistemātiskākiem, lai veicinātu dažādu programmu izpildi. Piemēram, mums ir ekonomiskās atvesaļošanās plāns, mums vajadzētu arī vidas atvesaļošanās plānu, taču gala beigās mums ir jāizvērtē, kur ir Eiropas e, spēcīgie plusi un kur nē. Ja mēs vēlamies izveidot kopīgu zinātnes un pētniecības projektus. Mēs visi zinām, ka tas ir milzīgs izaicinājums. Ja ir kāda laba ideja kādam zinātnes un pētniecības institūcijam, kā to realizēt dzīvē, kā to pārdot uzņēmējiem. Līdz ar to ir tāda kā siena, ir it kā tāds melnais caurums, kurā aiziet tik daudz enerģijas un resursu, un Eiropas Savienībai vajadzētu šeit kaut ko darīt. Tas ir tā no vienas puses. Nākamais, eh, tas, kas tiek atvēlēts zinātnē un pētniecībai Ķīnā, Singapūrā un Dienvidkorejā, mēs tiešām esam bērnu autiņos. Mums ir jādara daudz vairāk, un mēs to arī darīsim. Vēl bez tam uzskatu, un tas varbūt ir tāds atbild uz jūsu jautājumu mazliet mm, jau malā. Kā mēs visu laiku varam izvairīties no koncentrēšanās uz lielajiem uzņēmumiem, uz lielajiem spēlētājiem dažādās jomās? Lielākā daļa Eiropas ražošanas notiek mazos un vidējos uzņēmumos, un mums vajag iestelēkt mazos un vidējos uzņēmumus piemēram, uzņēmumu, kuros ir 30, 50 darbinieku, vai ir kāda laba risinājuma, kas varētu palīdzēt šiem uzņēmumiem? Mums Eiropas Savienības līmenī ir jābūt labākiem šo uzņēmumu papildināšanā. Ja ir parauga praksa, ja ir kāda laba risinājuma citās dalību valstīs, mums komisijā ir jāpalīdz maziem un vidējiem uzņēmumiem veicināt Eiropas inovācijas un zaļo ideju. Paldies! Paldies. Paldies. Nākamo jautājumu uzdos Brita Tomsona. Paldies. Es arī vēlētos sveikt tevi, Konī, šeit, Briselē. Un eh, mēs tiešām nekausimies. Nē. Es vēlētos atgriezties pie kodolenerģijas jautājuma, jo izstrādājot kodolenerģijas direktīvu, zaļās enerģijas saistošajiem mērķiem un CO2 saistošajiem mērķiem, tā saucamajiem EO 20, 2020, bija vesela virkni parlamenta deputāti, kuri pieprasīja, lai zaļā enerģija enerģija un atomelektroenerģija būtu saņemti vienā pusē, jo abas šīs jomas ietaupa CO2. Toreiz bija diskusijas tādas, un tagad mēs atkal paceļam šīs diskusijas. Piemēram, zinātnes un pētniecības un energo komisāru uzklausīšanā abi komisāru kandidāti teica, ka viņi darīs visu, lai samazinātu CO2, un viņi vēlas veicināt zinātnu pētniecību kodola enerģijā. Uh, Tu jau iepriekš savā ievadrunā teici, ka tev nepatīk kodolenerģija. Tātad, vai tu uzliksi veto, lai zinātniskie pētījumi CO2 samazināšanā kodolenerģijā tiktu veikti? Tātad, kurs būs tavi uzskati, vai mums vajag pētīt kodolenerģiju vai nē? Es veto neuzlikšu atbildu kandidāts kundze, un es e, saku, ka nav tā, ka es iestājos pret atomenerģiju. Es teicu, ka es nāku no Dānijas, un Dānijā mēs esam nolēmuši, ka mums nebūs atomelektroenerģijas ražotāju. Protams, ka tas ir izvēles jautājums, un, protams, ka ir jābūt adekvātiem pētījumiem. Bet es jau teicu, ka Elektroenerģija pasaulē pastāv. Tas, par ko mums būtu jābūt uztraukušamies, ir drošība. Es, protams, saprotu, ka visu laiku nāk jauni zinātniskie pētījumi un nāk arī jauni atomelektroģeneratoru paudzes, taču mums ir, protams, jādiskutē par to. Tie pieci gadi, kuros es būšu atbildīgi par šiem jautājumiem, atomelektroenerģija eksistēs gan Eiropā, gan pasaulē. Par to vispār nav diskusija. Jautājums varbūt būtu par to, vai atomelektroenerģija ir CO2 neitrāla vai nē. Runājot par zinātnu un pētniecību atomelektrosektorā. Protams, ka ir tādi, kur vēlas, lai Eiropas Savienība daudz vairāk eh, atvēlētu atoelektropētīšanai un netik daudz ilgtspējīgo energoresursu pētīšanai. Es pateicu, ka es ne, negribu, lai mēs e, atomelektroenerģiju pētītu uz ilgtspējīgo energoresursu pētījumu rezultātu. Tātad, protams, ir vesela virkne jautājumu, kas nav, atbild, kas nav atbildēti, un ilgtspējīgā enerģija būs būtiski zinātnes un pētniecības smagsvars. Dankeschön, Ivo Bellet. Paldies, tagad Ivo Belets. Mevrouw Hedegaard, ik zit hier. Ja. Uh, hi. Uh. Eh. Jā, labdien. Hedegaards kundze sēž šeit. Gribētu uzdot eh, jautājumu un uzdot jautājumu par energotīklu offshore zonā. Runiet par gigantisku projektu Beļģija, Dānija, Lielbritānija un sešas citas valsts piedalīsies. Ir ļoti uh, liels finansējums tam arī paredzēts. Uh, domāju, ka jūs atbalstīsiet šo projektu. Kā uh, rīkosieties konkrēti? Vai esat uh, gatava veidot jaunas Eiropas Savienības finansēšanas instru instrumentus un aizstāvēt eh, tos eh, kolēģijas eh, sēdē. Un ko jūs domājat par ideju tieši iesaistīt Eiropas pilsoņus un dot mums iespēju finanšu jomā līdzdarboties? Līdz ar to, zināmā mērā, varētu izmantot arī dividendes. Es domāju, ka ar šo te energo tīklu, jo efektīvākus tīklus mēs varēsim izveidot, jo labāk. Jo, uh, jo vairāk mēs varēsim uh, padarīt mūsu uh, energopiegādes efektīvāks, jo labāk. Es neilgu laiku kā vides ministru biju iesaistīta šajā te procesā, kā panākt elastību mūsu energoapgādes sistēmās, un tas ir ļoti inš, izšķiroši, uh, ja mēs vēlamies vairāk izmantot atjaunīgās enerģijas, tad, tad ir jābūt elastīgam tīklam. Uh, runājot par detaļām, varbūt nepārsinšojom tik ļoti labi, bet uh, Es domāju, ka tas būs energo komisārs, kas par to eh, pie tā strādās. Eh, es pie tā tik ļoti nestrādāšu, tāpēc arī nedošu jums nekādu garu atbildi par to. Paldies. Um, tagad trešā jautājuma kārta. Pirmā jautājuma uzrās Jolanta Hībnere. Paņi komisāra Signovānā. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kandidāts kundze. nesenā klimata samita laikā Kopenhāganā, neskatoties uz to, ka Eiropas Savienība ļoti gatavojās šim samitam, netika pieņemti nekādi saistoši mērķi par uh, siltumnīca efekta gāžu samazinājumu. Galvenokārt uh, tā bija Indija vai Ķīna, uh, kas iebilda pret šādu mērķu pieņemšanu. Vai Eiropas Savienībai vajadzētu turpināt līdzšinējo politiku starptautiskajās sarunās, vai varbūt vajadzētu būt nedaudz elastīgākiem pret citām valstīm? Otrs jautājums. Ko jūs domājat par to, ka noplūst informācija no izpētes centriem par uh, viltotiem skaitļiem attiecībā uz uh, siltumnīca efekta gāzēm? Uh, Šis, pēdēja, šis te pēdējais skandāls, es zinu, ka Pačūrī kungs, pāneļa priekšsēdētājs, eh, Kopenhagenā solīja, ka viņš to pētīs, bet mans personīgais viedoklis eh, ir tāds, ka tas neko daudz nemaina. Mēs šeit runājam par daudziem tūkstošiem pētnieku, kas tiešām zina, kas tas ir, un viņi arī mums sniedz padomus šajā jomā, un tāpēc es nedomāju, ka te kaut kas daudz mainīsies, ka tikai tāpēc, ka ir kaut kāda ēpasta, kas ir eh, tagad eh, pieejama visiem. Es domāju, ka mums nevajadzētu pārāk negatīvi vērtēt to, kas notika ar šīm lielajām ekonomikām Kopenhāgenā. Mums vajadzētu to skatīt atšķirīgi. Eh, dažas nedēļas pirms Kopenhāgenes Brazīlija parlamentā vietējā līmenē noteikta mērķi, noteica mērķi, ka viņi atkāpsies no līdzšinējās uh, Uh, politikas un uh, par 35 līdz 38 procentiem. Tas ir ļoti būtisks uh, tāds īpatsvars, ja mēs runājam par tādu ekonomiku kā Brazīlija. Un uh, Ķīna uh, teicās veikt samazinājumu 40 līdz 45 procentu apmērā. Uh, Es, protams, gribētu redzēt kaut kādu labāku skaitli, bet pat šādām milzīgām ekonomikām pat nedaudz atkāpties no saviem plāniem un no savs, savām tradīcijām, tas jau ir ļoti daudz, un tas parāda, ka viņi to uztver nopietni. Jā, jums ir taisnība, netika panākt nekāda vienošanās, Bet eh, Kopenhāgenes eh, dokumentā ir teikts, ka viņi rīkosies klimata jomā. Uh, un viņi arī pierādīs, ka viņi savā valstī kaut ko dara un kaut ko panāk. Tātad tas ir ļoti svarīgs uh, solis. Uh, Dienvidāfrika, ASV, Ķīna nebija uh, Kyoto protokolā, viņiem nebija nekāda pienākuma. Tagad viņi ir pateikuši, ka jā, viņi saprot, ka, lai atrisinātu šo problēmu globāli, viņiem arī būs jāuzņem zinām daļa atbildības. Pitāņa, Pavisam īs papildi jautājums par kaut ko, ko jūs jau minējāt. Vai jūs vēlaties uh, uh organizēt uh, sanāksmi par šiem datiem, kas ir noplūduši no pētnieku pasaules un uh, noskaidrot šos jautājumus. Es domāju, ka tas ir kaut kas tāds, par ko būs jāparūpējuši pašiem zinātniekiem. Pamatā mums kā politiķiem ir viena izvēle. Mēs varam izlemt, vai mēs vēlamies uzklausīt zinātniekus, kuri mums saka, ka ja mēs vilcināsimies, mēs uh, riskēsim, uh, milzīgs risks tas būs attiecībā uz nākamajām paudzēm. Tātad mēs varam viņiem ticēt, vai arī mēs varam pateikt, jā, labi, uh, pirms 30 gadiem zinātnieki mums teica kaut ko atšķirīgu. Kas tad būtu tas, kas uh, sliktākais būtu uh, bijis, ja mēs būtu jau agrāk cīnījušies pret klimatu pārmaiņām. Mums būtu tīrākas tehnoloģijas, mēs būtu mazāk atkarīgi no importētās degvielas. Pat tad, ja jūs esat skeptisks pret to visu, vai tad tas tāpat nebūtu bijis labi, uh, tad, kad mēs būsim 9 eh, miljārdi uh, eh, cilvēku, uh, ja mums būtu šīs tehnoloģijas jau izveidotas. Paldies! Nākošais runātājs ir uh, Parpaņo. Priekšsēdētājs pēc uh, Kopenhāgenes neveiksmes sabiedrības viedoklis arī ir mainījies. Kopenhāgena ir neveiksme un cilvēki domā, ka uh, tie, uh, kam būs jāmaksā dārga, cena ilgtermiņā ir tie, kas cieš no ekonomiskās krīzes un sociālās krīzes, kādu līdz šim nes, ar kādu nesam līdz šim saskāršies. Domāju, ka jāatjauno uzticība un raugoties uz Meksiku. Mums Eiropas Savienībā jāsaglabā šī vadošā loma un ne tikai jārunā vienā valodā. Uh, bet jāpiedāvā arī saistoši finanšu risinājumi. Šodien no rīta jūs pirmo reizi runājat arī par šo iespēju Eiropas uh, Savienību uzņemties vadošo uh, romu un kāda ir jūsu doma uh, lai, ko jūs domājat darīt, lai atjaunot šo uzticību, um, piedāvājot, kā daži to dara, piemēram, uh, uh, nodokļus pie Eiropas robežām vai um, nodokļi, kurus uh, daži piedāvā, tā sāktais zaļais nodoklis attiecībā uz produktiem, kas nāk no valstīm, kas uh, neievēro vides aizsardzības principus, vai arī oglekļa uh, nodoklis vai arī nodoklis par finanšu transakcijām. Vai jūs varētu pateikt, ko vēlties īstenot jūs? Well, I understand. Es saprotu, kādas ir šīs bāžas. Tagad mēs esam mobilizējuši sabiedrības viedokli, un tagad mēs to nesasniedzām, ko vēlējāmies, kā noturēt cilvēku interesi, eh, šo te apziņu, ka tas ir svarīgi, un kā panākt to, lai viņiem vieniem pašiem nebūtu jāmaksā šis rēķins, un jūs uzsverāt, protams, ar ekonomikas krīzi. Uh, Un tomēr es šeit redzu uh, mūsu šo fokusēšanos uz vīdi kā vienu veidu, kā iziet no krīzes. Ja mēs prātīgi rīkosimies, tad mēs varēsim radīt jaunas darba vietas to vietā, kuras zaudējām krīzes laikā, investējot šajā jomā. Varēsim to panākt, un ir arī uh, svarīgi panākt, lai cilvēki saprot, ka tā nav darba kārtība, kas ir vērsta pret darba vietām un izaugsmi. Uh, ir jāveido tāda inteliģentāka izaugsme. Es eh, zinu par šo oglekļa nodokli vai nodevu. Dažām dalību valstīm būs šāda uh, nodeva tajās jomās, kas neietilpst ETS, bet es domāju, ka ja mēs tagad eh, smagi strādāsim, centīsimies panākt startautisku nolīgumu Meksikā, tā ir bijusi prioritāte Eiropas Savienībai daudzus gadus, un ja mēs nepanāksim, nesamierināsimies ar uh, mazāko kopsaucēju kā šis te uh, CO2 nodoklis vai kaut ko tam līdzīgu. Un ja mēs panāksim, redzam tātad, kā ASV uh, ir pieņēmuši oglekļa tirzniecības sistēmu, un Austrālija arī par to runā, Jaunzēlande. Uh, um, ir pieņēmuši šādu sistēmu, emisiju tirzniecības sistēmu. Es domāju, ka tas ir visefektīvākais veids, un tāpēc arī uh, Eiropas uzņēmumi deva priekšroku šim risinājumam salīdzinājumā ar citiem, jo tas uh, uh, rada pareizos stimulus un panāk to efektu, kāds ir mērķis. Es nedomāju, ka šajā posmā būtu pareizi pateikt, mēs tagad atgriezīsimies pie nodokļa instrumenta. Uh, Ja mēs nepanāksim to, ko vēlamies, tad mēs pie tā jebkad varam arī atgriezties, bet mums vajadzētu censties panākt kaut ko vairāk. Ir redzams, ka uh, oglokļa uh, noplūde ir uh, ļoti nozīmīga un Eiropas tirgu, kā arī sastībā ar darba vietām, bet Eiropas rūpniecībā un nākošo nedēļu un mēnešu laikā ļoti daudz um, strādājošo ir ļoti nobežījušies par situāciju. Sure from... Es neesmu pārliecināta, ka sapratu tulkojumu. Kā jūs jau uh, precizējāt, o, nu, oglekļu noplūda ir uh, tas, par ko ir daudz norūpējušies arī darba vietu kontekstā, un šī uzticība mēs uh, gribētu to atjaunot ar tiem, teiksim, tiem, kas strādā Un Kopenhāgen, liekas, ir bijusi, teiksim, tāda netaisnība. Un kāda būtu perspektīva, lai ļautu uh, uh, teikt, ka uh, ieņēmumu kāds gūsim uh, būs ne tikai viņiem par ļaunu? Yes. Jā. Es uh, saprotu šīs te bāžas par CO2 noplūdi, bet es arī domāju, ka ja mēs tagad pārāk baidīsimies no šīs te uzņēmumu pārvietošanās, tad mēs patiesībā zaudēsim darba vietas. Uh, ir ļoti asa konkurence. Bet viens piemērs, kāpēc es domāju, ka ja mēs uh, rīkosimies gudri, tad mēs varēsim radīt darba vietas. Dānijā 2008. gadā, tas bija pēdējais relatīvi normālais gads pirms krīzes, uh, Energoefektīvie un atjaunīgo uh, tehnoloģiju eksports uh, šajā jomā pieaug par 19%. Un tāpēc uh, es domāju, ka manā valstī nebija nemaz tik grūti, nav nemaz tik grūti pārliecināt cilvēks par to, ka ja mēs pareizi veidošim šo politiku, tad mēs iegūsim, mēs radīsim darba vietas. Uh, Tātad te atkal ir runa par to, kā mēs to darām, tas ir jādara pareizi. Paldies, nākamais jautājums, uh, to uzdos ir pa pietikainen. Uh, um, Jūs tiešām teicāt, ka mums ir nepieciešama zaļā ekonomiskā izaugsme, un mums ir jāpalīdz ražotājiem šajā jomā un arī jāveicina konkurence. Es e, neesmu nobežījusies par tā saucamo oglekļu nopūd, noplūdi, jo, protams, ka visi mēs vēlamies redzēt gan labākas zināšanas, gan labākus pakalpojumus, gan labāku likumdošanu. Taču man ir lielas bažas, ka mēs neļausim viņiem attīstīties tik ātri, kā viņi un mēs to vēlētos. Kā jūs teicāt, ir jādarbojās pēc iespējas agrīni, taču jautājums ir, kā to panākt? Varbūt, ka tiešām ir risks, kad mums ir šī 2020 Eiropas stratēģija. Mēs pārāk daudz runājam par zaļā aspekta iekļaušanu ekonomiskajā izaugsmē un pārāk maz par instrumentiem. Varbūt, ka mums vajadzētu daudz labāk izmantot resursus un enerģiju. Mans jautājums, kā jūs nodrošināsiet jūsu amatā, lai visi instrumenti uh, kas ir atvēlēti subsīdijām un oglekļa saglabā, oglekļa samazināšanai tiks nodrošināti. Es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi būtisks instruments, jo ar tā palīdzību mēs pierādam, ka ja ražošana ir neefektīva, tas maksā ļoti dārgi. Tas ražotājiem piespiež pārskatīt savu ražošanas ķēdi Un es uzskatu, ka šis kritērijs, kuru mēs eh, iestrādāsim, patiesībā tie ir 15 dažādi kritēri, 50 dažādi kritēriji, kur attieksies uz 80% ražotāju. To nevajag uzskatīt par papildus nastu, to vajag uzskatīt par iespēju. Kā mēs mēģināsim šos instrumentus pēc iespējas labāk izmantot? Kā jau vairāk kārt esmu uzsvērusi, mēs eh, strādājam ražotāju labā, bet mums ir jābūt daudz koncentrētākiem un jāuzsver izpētes un zinātnes īpatsvars un tā saucamie demonstrācijas projekti. Mēs varam daudz vairāk darīt izglītībā. Atceros, pirms pāris gadiem Eiropieši teica, mēs vienmēr esam tie, kuri e, dizainēs jaunus projektus, un Ķīna tos tikai ražos. Mēs esam inovatīvi, un Ķīna ir ražotāji. Neesmu pārliecināta, ka tas šodien vairs ir tā, un neesmu pārliecināta, ka tas tā būs rīt. Galīgi nē. Es domāju, ka mums daudz vairāk vajadzētu uzmanību vērst uz e, radošumu, inovācijām, palīdzēt tiem, kuri domā ino inovatīvi un nodrošināt, lai Eiropā izglītības līmenis inovatīvajās nozarēs būtu pietiekam augsts. Tas ir tas, ko mēs varam darīt. Vēl bez tam Eiropas Savienībā mēs neesam pietiekami labi paraugu prakses apmaiņā. Atceros, pirms pāris gadiem Dānijā bija uzņēmumi, kur teica, ā, mēs nevaram sēdēt pie viena galda, runāt par vienu sektoru, jo mēs esam konkurenti šajā sektorā. Jā, bet tagad arī Dāņu lielie ražotāji ir saņēmuši, ir sapratuši, ka mēs esam tik maz ekonomika Dānijā, ka mums ir jāsēž pie viena gada, galda, mums ir jārunā vienā balsī, un ja mēs kopā ejam uz ārējo tirgu, tad mēs viss iegūsim. Mums ir jāmācās visiem no labākās prakses un paraugu piemēriem. Jā, vēl konkrētāk, turp, turpina pietikainen kundze. Vai jūs eh, atbalstīsiet ekodizaina jomas attīstību Eiropā un piešķirsiet tai pietiekami daudz resursu un izmantosiet oglekļa samazināšanas instrumentus? kandidāti. Es uzskatu, ka ekodizains ir ļoti interesanta joma, un tas nav attīstījies tik ātri, kā mēs to cerējām. Es, darbojoties Dānijas ministra amatā, teicu, ka katrs x sešus mēnešus mums bija jā, mums bija statistikas dati, cik daudz ir panākts. Katrā ziņā ekodizaina attīstība notiek lēni, taču ļoti efektīvi. Mums vajadzētu paraudzīties uz to, kā mēs varam šo ekodizainu jomu paplašināt. Es nezinu, kādi ir ierobežojumi, un tomēr es uzskatu, ka šis ir ārkārtīgi veiksmīgs instruments, un tas darbosies arī ilglaicīgi. Mums ir jānosaka standarti. Tas ir ārkārtīgi veiksmīgs instruments, ko mēs Eiropā jau piemērojam. Piemēram, elektromobīļi. Protams, ka mums ārpus Eiropas robežām ir konkurenti, taču tas nekādā ziņā nenāk par sliktu, ja mēs mēģinātu Eiropā izveidot standartus, kas nāk par labu visiem. Tā vietā mēs tik daudz enerģijas e, un resursu izmantojam konkrēti viens par to otru paldies. Un tagad mēs dodam jautājumu uzdevējai vārdu Villa Itala kungam no transporta komitejas. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Jautājums būs saistīts ar jūras transportu ik viens transporta lēmums jau kādā veidā tomēr ir sasaukts arī ar vidas politiku un jūras e, pārvadājumu ir nolēmts tādajādi, ka tas būs no 0 līdz 0,5% līdz 0,1%. Un tas attiecās Eiropas uh, jūrās tikai uz Baltijas jūru un Ziemeļjūru. Es uzskatu, ka šobrīd konkurence Eiropas iekšējos ūdeņos tiek izkropļot, un tas nav godīgi. Savalkot kopā transporta politiku un vidas politiku, vai jums neliekās, ka šim lēmumam vajadzētu attiekties uz pilnīgi visām dalību valstīm, kuras nodrošina pārvadājums pa jūrām Eiropas iekšienē, un nevis tikai divās šajās jomās? Es uzskatu, ka es pilnībā piekrītu tam, ko jūs teicāt. Es strādāšu šādā jomā. Patiesībā IMO, starptautiskajā jūrniecības organizācijā, šī ideja jau ir, un ja viņi to pieņems, tad, protams, to pieņemsim arī mēs. Mums ir jāmēģina darīt pēc iespējas vairāk tas, lai uh, jūrniecības noteikumi nāk no starptautiskās jūrniecības organizācijas. Taču dažkārt starptautiskā jūrniecības organizācija ir darbojusies ļoti vēlīni un lēni. Jau daudzus gadus esmu sadarbojusies ar šo organizāciju, un es tiešām cerēju, ka Kopenhāgenā mums izdosies panākt tādu vienošanos, kas iekļaus starptautisko jūrniecības un aviācijas aģentūras. Bet eh, es vēlējos pateikt arī jūrniecības organizācijai, jā, es vēlētos sadarboties ar jums. Es vēlos, lai jūs nolemjat noteikumus un regulējumu kuģniecības jomā, bet tas pieprasa, lai viņi darbotos ātrāk un iekļaut arī vidi. Un es tiešām uzskatu, ka kuģniecības jomā, kā jau agrāk teicu, ir nepieciešams sektoram mazliet palīdzēt vai uzlikt spiedienu uz sektoru. Un, piemēram, e, krīzes apstākļos daudzas rēderējas ir sākušas pašas izveidot savus noteikumus, jo viņas saprot, cik ļoti būtiski ir vidi Vide aizsargājušie noteikumi ietekmē ekonomiku labvēlīgi. Vēl viens papildus jautājums. Runājot par Baltijas jūras jomu, pavisam viegli mēs redzam, ka Krievu, Krievu um, rēderejas, kuras nepakļaujās šim startautiskajam no, nolīgumam, viņi līdz ar to nozvejo lielāko daļu no Baltijas jūras resursu. Kā jums liekas šī uh, transporta politika pret vides politiku, kā Eiropas Savienībai vajadzētu izturēties pret Krieviju šajā jomā. Es eh, piekrītu jums, ka tas ir izaicinājums, bet tas jau nav atkarīgs no tiem vides eh, noteikumiem, kurus mēs izvirzam Baltijas jūrai. Un tomēr mēs esam novērojuši zinām nobīdi Krievijas no, nostājā. Tieši šajā konkrētajā jautājumā. Es nevaru uz to atbildēt, un tomēr, burtiski pēdējos mēnešos, uh, Krievija prezidenta Medveģeva personā jau sāk runāt par vidas jautājumiem, bet viņi par tiem runā, tātad viņi par tiem runā savādāk nekā to ir darījuši līdz šim. Un mums vajadzētu veicināt ES Krievijas dialogu, lai uzsvērtu šo vidas jautājumu un tiešām ceru, ka mums izdosies panākt e, rezultātu. Paldies, tagad ceturtais jautājums, Rāns, to sāk Krista Klāsa. Paldies, priekšstādātāja kungs. Eh, Hedegārds kundze, šeit otrā pusē sēžu. Konference Kopenhāgenā nesasniedz tos rezultātus, kādus sagaidījām. Bet Eiropā esam nospraubuši ambiciozus mērķus. Un tas attiec arī uz emisiju tirdzniecības eh, direktīvu. Šeit tiek noteikts, ka uh, šai direktīvai jātiek uh, samērotai un piemērotai starptautiskiem nolīgumiem. Vai jūs redzat uh, iespējas šai piemērošanai, kādas sekas uh, tam būtu un kādus secinājumus jūs izdarīsiet pēc neveiksmes Kopenhāgenes sarunās? Vai domājat, ka jāmais, jāmaina direktīva saskaņā ar 28. vai 10b pantu? Kādus elementus izskatīsiet? Bez tam mēs runājam par augstākām robežu, par augstākiem robežu kritērijiem, un ja mēs to nosakam, lai izpētētu labāko praksu vai nodrošināsiet to, lai visefektīvākās iekārtas uh, Uh, saņemtu bezmaksas certifikātus šajā CO2 noplūdes kontekstā, ja šīs iekārtas ir visefektīvākās. Es nedomāju, ka mums ar Kopenhāgenes lēmumu būs jāizmaina direktīva, un tomēr es uzskatu, ka ETS sistēmai ir ļoti laba nākotne, jo Jau no, nu, jau no Eiropas parlamenta deputāti ir teikuši, dažādi ministri ir teikuši burtiski pēdējo mēnešu laikā un ir sadarbojušies ārkārtīgi cieši ar, Eiro, ar ASV kongresa pārstāvjiem. Sadarbību mēs esam runājuši arī par to, kā uzlabot Amerikas sistēmu. Mums šobrīd ir gaiša nākotne tās sistēmas nodošanā tālāk. Uh, Katrā ziņā šobrīd visiem ir skaidrs, ka mūsu sistēma ir veiksmīga, un ja mēs varētu šo sistēmu savērpt kopā ar amerikāņu sistēmu, tad mēs varētu izveidot globālu oglekļa tirgu. Par robežu kritērijiem. Kad vai cilvēkiem vajadzētu uzlabot savu rīcību, tā tad. tad Es nezinu, ka va, es nedomāju, ka vajadzētu simtprocentīgi atmaksāt to visu. Lielā mērā eh, cilvēkiem pašiem ir jāuzņemās atbildība par to. Eh, ich möchte noch ein bisschen überleiten. Vēlreiz eh, jautāšu, ja augstākos robežu, uh, augstākos robežu noteikums var noteikt, bet ja mēs runājam par CO2 izmešiem, uh, un lauksaimniecības produktu, kā arī pārtiks produkts iesaistot, tas būs uh, sarežģīti, kā jūs to iedomājaties. Vai no vienas puses jūs gribētu, uh, uh, kā jūs gribētu rīkoties, uh, no vienas puses uh, augi uh, izdala CO2 uh, un uh, sadaloties uh, atkal uh, uzņem. Un augi ir nu, daļa no kultūras um, mantojuma. Un kā tad jūs vēlaties vispār to mērīt? Well, extremely... tas, tas ir ārkārtīgi tehnisks jautājums, uh, kā to izmērīt un kā to noteikt, taču ir noteikti konkrēti kritēriji, kā izmērīt lauksaimniecības izmešas. Uh, Piemēram, Dānijā mēs izveidojām tā saucamo vidē draudzīgās izaugsmas plānu lauksaimniecībai. Ja, piemēram, kāds lauksaim, ja, piemēram, jūs izvirziet noteikums tam, kā tiek audzēti dažādas lauksaimniecības kultūras ziemas laikā, kā tiek izmantots mēslojums, tas viss tiek atrunāts. Protams, zinātnieki ir pierādījuši, kāds ir labākais eh, iespējamais risinājums no klimatu viedokļa. Un tomēr mums ir nepieciešams arī samazināt izmešus lauksaimniecībā Un es uzskatu, ka viens no instrumentiem varētu būt tāds, un mēs sadarbosimies komisijā par to, kā Eiropas Savienībā varētu to nodrošināt. Bet, protams, mēs jau esam e, iestrādājuši tā saucamos jautājumus, un tā ir Dānija un Portugāla un vēl vairākas dalībvalsts izmanto šo instrumentu. Un tagad jūs pārējat uz Linda Maginesa. Um, talk... Komisāra kandidāts kundze, es arī gribu runāt par emisiju tirzniecības sistēmu, jeb ETS. Ievadrunā jūs runājāt par transporta emisijām, ka tās pieaug. Un jūs runājāt par jūras transportu. Direktīvā ir apņemšanās līdz 2011. gadam uh, kaut ko panākt jūras transportu jomā, ja nebūs starptautiskie nolīgumi. Es ceru, ka jūs pie tā pieturēsieties. Runājot par ceļu transportu, ETS nav uh, ceļu transports iekļauts. Uh, E, Amerikā tas būs iekļauts, uzliekot e, nodokli mm, pie e, avotu, proti degvielai. Austra, Austrālijā ir pētījums par ETS ceļu transportā. Ko jūs par to domājat? Pirmkārt, jā, es ievērošu šo 2011. gada termiņu jūras transportām, un tāpēc es to arī ļoti skaidri uh, teicu starptautiskajai jūrniecības organizācijai, ka laiks uh, iet, un viņiem ir jādomā, kā to risināt. Man neliekas, ka to vajadzētu obligāti darīt Eiropas līmenī, tas ir globāls sektors e, jūras transports, kuģniecība, un uh, nevajadzētu šo nozaru atstāt malā, tāpēc tiešām būtu ļoti labi, ja starptautiskā jūrniecības organizācija darītu savu darbu, bet viņiem daudz laika nav, viņiem ir jāpātrina sava darbība salīdzinot ar līdzšinējo. Un tagad šī te diskusija par to, vai varētu paplašināt ETS bāzi un Florence ziņojums šeit parlamentā, tur tika teikts, vai mums to nevajadzētu darīt. Uh, Un es domāju, ka tā ir uh, interesanta ideja. Mums vajadzētu apsvērt vienkārši, ko tas nozīmētu attiecībā uz to, ko mēs varam panākt, lai citas nozars mainās, jo klimata un enerģētikas pakotnē tas bija, un es eh, tagad esmu guvusi pieredzi, ka uh, viņi tagad īsteno savu transportu paliku, jo tas ir ārpus ETS. Tas izskatās vienkārši, bet es nedomāju, ka tas ir tik vienkārši. Uh, klimata un enerģētikas pakotnē daudzas valstis ir sākušas veidot ETS sistēmu un tādu sistēmu, kur nav ETS. Tātad eh, līdz 2012. Eh, gadam, bet eh, valstis īsteno arī savus nacionālos plānus. Es ceru arī transportā, jo mēs nevarēsim atrisināt emisiju jautājumu šeit Eiropas Savienībā, ja mēs nepievērsīsimies lielākā mērā transportam efektīvāk. Uh, ETS ir ražošanas nozarei, bet visiem ir kaut kas jādara, lai uh, ierobežotu uh, um, klimata pārmaiņas. Un tāpēc jautāšu to pašu, ko jautāju patočniekungam, ko jūs personīgi esat darījusi, lai ierobežotu klimata pārmaiņas. Priekšsādātājs saka, jums ir viena minūte. Uh, Hodgārds kundze, eh, tas tiešām ir briesmīgs jautājums, ko var uzdot eh, klimata ministrei vai klimata komisārei. Es zinu, ka tāpat kā jūs, eh, es arī daudz lidoju. Es varbūt to kompensēju, bet tik un tā. Mēs, kā jebkur normāla ģimene, daudz ko esam darījuši privātā līmenī, varbūt neko daudz graujošu vai, vai revolucionāru, bet dažas tādas Uh, vienkāršas lietas. Nopirkām jaunu mašīnu A energo kategorijā. Mums bija ļoti veca mašīna pirms tam. Tā ir vienkārši izvēle. Jums varbūt ir uh, divi uh, bērni, un tad tāda mašīna ir piemērota. Tad energo uh, izolācija mājā. Pagājušajā decembrī tieši īstenībā uh, konferences laikā Kopenhāganā mums tika nomainīti logi, tie bija tagad ir efektīvāki. Un runājot par uh, energo iekārtām, dažādām elektriskām iekārtām, vienkārši vajag skatīties uz šīm uh, uzlīmēm par enerģiju. Un uh, mēs varam darīt ļoti daudz vienkāršas lietas, vienkārši to vajag apzināties. Paldies! Es domāju, ka šis jautājums varētu tikt uzdots atkal turmāko divu stundu laikā. Boguslavs Soņiks tagad lūdzu. Stūl. Je suis là. E, w Europie Środkowo-Wschodniej w wielu krajach ponad 90... Priekšsādātāja kungs, vairāk kā 90% enerģijas tiek ražots no oglēm, un to viens dienas laikā nevar izmainīt, jo tas milzīgu uh, nastu uzliktu pilsoņiem un arī rūpniecības nozarēm. Vai jūs uh, domājat, ka Eiropas Savienības valstu vidū izmaksas par klimatu pārmaiņu apkarošanu būtu jāsadala līdzvērtīgi? Ko jūs darīsiet, lai šāds sadalījums būtu tiešām vienlīdzīgs? Un ko jūs varat pateikt par tīro ogļu tehnoloģijām un enerģiju? Kad šīs tehnoloģijas varētu ieviest uh, industriālā līmenī? Es nedomāju, ka Eiropā mums būs tāda sistēma, Uh, kur visi būs pilnīgi vienīdzīgi ar pilnīgi vienādām kompensācijām un cenām, bet uh, klimata uh, pakotnē mēs kā Eiropas Savienība kaut ko darījām, lai kompensētu jaunajām dalībvalstīm, jo, uh, jo īpaši tām, kuras ir ļoti atkarīgas no oglēm, piemēram, mēs uh, sniedzām papildus certifikātus uh, ETS, lai tās varētu uh, izlīdzināt eh, eh, šīs te atšķirības. Jā, es domāju, ka ogles vēl ilgi tiks izmantotas. Tāpēc es domāju, ka jā, tiešām tīrās ogles ir labāks nekā netīrās ogles, bet uh, pat šī tīrā ogļu Eh, tehnoloģija būtu tāda, kuru mums vajadzētu uh, censties nākotnē eliminēt, jo tā ir tomēr piesārņojuša tehnoloģija. Ja mēs atrastu kaut kādu fantastisku tehnoloģiju, kad tas būtu pavisam tīrs veids, kā ražot enerģiju, tad jā, bet nu, līdz šim tas nav noticis, un tāpēc jācīnās vairāk par tīrām tehnoloģijām. Un vēl viena lieta, es domāju, ka energodrošības izpratnē uh, Nākotnē mums vajadzētu būt pēc iespējas neatkarīgākiem no fosilajiem energo avotiem, un šī vīzija ir jāpatur vienmēr prātā. Es nezinu, vai pareizi jūs saprat, jo jūs teicāt, ka nākotnē tīrās ogles arī būs jāeliminē. Vai tā ir taisnība? Nē, es teicu, ka ilgu laiku uh, ogles vēl būs šajā pasaulē. Es ļoti labi apzinos, ka ilgu laiku arī Eiropā ogles vēl tiks izmantotas, bet ko es gribu pateikt? Manā ilgtermiņa vīzijā, un tas neatiec uz turmākajiem pieciem gadiem, bet šajā te ilgtermiņa vīzijā es gribētu tiešām redzēt eh, zemu uh, Uh, CO2 izmešu ekonomiku un sabiedrību, un tur es gribētu redzēt tādu sabiedrību, kur mēs vispār neizmantojam ogles. Varbūt, ka tas nav manas dzīves laikā, bet kā vīzija, es domāju, tas ir iespējams. Cilvēki vienmēr ir ļoti veiksmīgi izgudrojuši jaunas tehnoloģijas tad, kad tas ir bijis vajadzīgs. Jā, tas ir cerības princips, saka priekšsēdētājs. Tagad Kritons ar sēnis lūdzu. Will... Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu sveikt šeit Hadegārdas kundzi. Ir ļoti liels prieks redzēt, ka cilvēks tik aktīvi aizstāv uh, klimata uh, aizsardzību. Es uzdošu savu jautājumu grieķu valodā. Πώς θα εγγυηθείτε τα φυσικά οικοσυστήματα που είναι οι αποθήκες. Jā, vai jūs varētu uh, garantēt uh, to, ka dabīgās ekosistēmas, kas arī ir CO2 uh, samazināšanas iespēju izmantojumā ļoti būtiski tiks aizsargāti. Un kāda būs uh, zemesdīļu un jūras dzīļu aizsargāšanas politika īstenojot konsekventu uh, politiku ne tikai Eiropas Savienībā, bet visā pasaulē? Uh, with... Mēs jau esam pietiekami izvērtējuši to, kā vajadzētu audzēt, kā vajadzētu uzturēt augsni, kā vajadzētu uzturēt mežas. Es domāju, ka būtu labi, ja Eiropai būtu vienots skatījums, ja mums būtu koordinēta pieeja. Šobrīd mums tāda nav. Pieejas ir dažādas, tās nav ilgtspējīgas. Mēs nezinām, vai būs noturība vienam kritērijam, piemēram, mežsaimniecības sektorā. Katrā ziņā mums vēl ir daudz, kas darāms ja mēs vēlamies koordinēt un noturēt ilgtspējību. Ja es tikšu ievēlēta komisāra amatā, tad sadarbāšu, sadarbošos ar Patočnika kungu. Jūs pieminējāt biotopus, piemēram, e, ūdens resursu aizsardzības direktīvu, runājot par mūsu klimata politiku, par dabas aizsardzību. Tas viss ir saistīts kopā. Piemēram, e, ūdens jomās šobrīd dalību valstīm ir dažādas idejas, un viens no visefektīvākajiem veidiem, kā aizsargāt augsni un aizsargāt eh, ūdeņus, ir tā saucamo mitrāju aizsardzības direktīva. Tā tad ir vesela virkni jautājumu, kuros Eiropas Savienība pēdējo piecu gadu laikā ir uzsākusi ļoti svarīgas direktīvas, un vides komisārs Dimas Kungs ir darījis ārkārtīgi daudz. Mūsu uzdevums tuvākajos piecos gados būs šo direktīvu īstenošana dzīvē. Ποια μέτρα σκοπεύετε να πάρετε προκειμένου να διασφαλίσετε ότι... Yeah kādus pasākumus jūs vēlaties īstenot, lai rūpētos par to, ka tropu mežu aizsardzība nav tikai kā e, izlīdzinošs pasākums, bet e, patiesa klimata pārmaiņu politikas daļa. Kādi vidas mērķi tiks e, nosprausti un pārskatīti Eiropā? Kā vēlties sasniegt šos mērķus? About... Šis jautājums par tropiskajiem mežiem un kā tos eh, aizsargāt, lai tas eh, nenonāktu tikai eh, tādā kā ķēdes reakcijā. Vispirms mums ir jāizveido, bet startautiskā līmenī pilnīgi skaidri nosacījumi, lai nav tā, lai mēs kaut ko neskaidītu divreiz. Piemēram, lai mums būtu arī pievienotā vērtība mūsu investīcijām tropiskajos mežos, lai nebūtu tāda situācija, ka mežsaimniecības pasākumi būtu tikai industrijas rokās. Tā tad ir jau labākā prakse, un lai viņu iestrādnes nākt par labu klimatam. Jo tikai tas, ko mēs vēl papildus pieliksim klāt mežsaimniecības politikā, tikai to mēs varam ņemt vērā klimata aizsargāšanā. Tas ir ārkārtīgi grūts jautājums, un starptautiskās sarunās par to tiek durēts, par to tiek runāts daudz, taču arī tā ir viena no jomām, kurā mēs esam daudz sas, sasnieguši. Jaunatīstības valsts, kuras vēlas aizsargāt mežu tā vietā, lai tie tiktu bezjēdzīgi izcirsti, mēs varam maksāt šiem mežsaimniekiem, un tādējādi ir ļoti daudz interesantu instrumentu, kurus mēs varētu izskatīt. Thank you. Next question for Kat Nākamais jautājums Katlīna Vamprent. Dank u wel um, en uh, welkom mevrouw de minister. Um... Jā, paldies. Sirsnīgi sveicu jūs. Es gribētu uzsvērt uh, to, ka jūs uh, pārliecinājāt mani par jūsu kompetenci un esmu pārliecināta arī par jūsu uh, iesaisti Taču mani māca tomēr bāžas, vai jūsu atbaldības jomā nepaliksiet bez tādas reālas varas. Vai nebūs tā, ka jūs vienkārši būsiet to vidū, kuriem ir eh, citi citas un būsiet pakļauti tiem, kuriem ir cita kompetence. Piemēram, enerģijas jautājuma komisārs atgādināšu o, jūsu atbildi Britai Tomsonai par kodolenerģiju. Jūs, zinām, mērā distancējaties. Bet jūs esat tieši tā, kurai ir iespēja tos līdzekļus, kādi mums ir piešķirt darādās jomās, tātad šos līdzekļus izmantot domāju, ka ir uh, patiesi iespējams uh, uh, ievērot arī fosilā kurināma iespējas un viss ar to saistītās problēmas. Es tiešām darīšu visu, lai darbotos klimata aizsargāšanā, un vēlos pateikt skaidri, ka es nevēlos atbalstīt subsīdijas fosīlo degvielu atbalstīšanā. Piemēram, Indonēzijā ir ārkārtīgi daudz nabadzīgu cilvēku, un jautājums ir arī par sociālo aspektu. Nav jau viegli pateikt, izvairīsimies no tā. Startautiskā energo Enerģija, en, starptautiskā energo aģentīra šobrīd ir pateikusi, ka vajadzētu izvairīties no subsīdijām fosīlajām degvielām. Mēs Eiropā to atbalstam. Taču ir taisnība, jūs runājat par ģenerālsekretāru Viegli jau nebūs. Viegli nebūs izveidot ģenerālu direktorātu. Un, protams, ka ir zināmas neskaidrības. Daudzajādā ziņā un mūsu šā rīta diskusija pierādīja, ka klimats jau skar tik daudzas jomas - ražotājus, pētniecību, transportu, dabu. Ir skaidrs, ka mums ir jāizvēlas pamatīgāk un pamatotāk, jo klimats ir tik daudz kas. Mums ir jānodrošina klimata jautājumu izskatīšana ikvienu jautājumu pieņemšanā. Mums ir jāizmanto tādi instrumenti, ar kuriem mēs varam to panākt. Un e, šī komisija ir pateikusi, ka ļoti augsta prioritāte tiks piešķirta klimata izmaiņu apkarošanā, un mēs vēlamies klimata jautājumu iestrādi pilnīgi visu lēmumu pieņemšanā. Protams, ja mēs to izvirzam par prioritāti, mums ir jābūt gataviem piešķirt resursus, lai mēs šo uzdevumu varētu izpildīt. Thank you. The next question goes. Paldies. Un nākamais jautājums eja Rīta Korhola. Prieksēdētāji komisārs kandidāta kundze. Jūs teicāt, ka jūs ticiet Eiropas ETS un jūs vēlaties tā saslēgt kopā ar citām ETS sistēmām ārpus ES. ES. Vai tas nozīmē, ka viņiem ir līdzīgi mērķi? Varbūt jūs variet mums sniegt piemērus par to, kā šīs dažādās ETS varētu savilkt kopā, jo šobrīd finansējuma trūkums nodrošina ETS neizpildi. Kādām vajadzētu būt finansējuma apjomam un kāds ir finansējums ES un ASV? Amerikas Savienoto Valstu kongresā šobrīd tiek diskutēts šī finansējuma minimālākie un augstākie griesti, un šobrīd eh, mēs Eiropā par to nediskutējam. Kā jūs domājat, ka, kā var savilkt kopā šīs divas sistēmas ar dažādu valūtu? Ja es esmu pareizi sapratusi, tad eh, nav jābūt eh, vieniem un tiem pašam finansējumam. Nav tā, ka visur ir jābūt vienādiem griestiem. Ja mēs vēlamies savilkt šīs sistēmas kopā, tad mums ir jāizveido kopīgi standarti. Tā mēs rīkojamies Eiropā, piemēram, un eh, es ceru, ka globālā līmenī izveidot šādu sistēmu būtu ārkārtīgi būtiski. Ja mēs varam saslēgt kopā Eiropas sistēmu un Amerikas patreiz iedomāto sistēmu, tad mēs varētu nodrošināt to, ka Tas arī citiem būs interesanti pievienoties šai sistēmai - Japāna, Austrālija, Jaunzēlanda un arī citas valstis. Protams, ka gala mērķim ir jābūt globālas sistēmas izveidai, kur būtu izveidota globāla, uh, CO2 izmešu emisijas sistēma. Vislabākais būtu, un pēc tā mums arī vajadzētu tiekties, lai mums Eiropā nebūtu 27 dažādas uh, tirzniecības sistēma platformas. Mums vajadzētu nodrošināt, lai Eiropā kurām notiek šī izmeša tirzniecība, mums Eiropā ir jāpiešķir eh, finansējums šīm izsolēm, un tā es to arī mēģināšu risināt. Tā tad eh, tas nozīmē, ka jums ir bažas, kur biržā notiek spekulācijas ar dažādiem palielinātā riska fondiem, un mēs nezinām, kāda būs drošības garanta. Katrā ziņā tas ir milzīgs jautājums. Fiona Hola ir nākošā, kur vēlas jums uzdot jautājumu. Jā, tieši par to, ko jūs jau tikko pieminējāt. Eiropas Savienības ETS ir zināmas problēmas, jo šīm dažādajām emisijas schēmām, lai tās eh, darbotos, praksē dažādu iemeslu dēļ. Viens no tiem ir finanšu krīze, bet ir arī citi iemesli. CO2 cena ir bijusi ārkārtīgi zema un nestabila. Kāda būs jūsu uh, priekšlikumi nodrošināt minimālo CO2 cenu? Par to ir diskutēts arī startautiskā līmenī un arī Eiropā atbild kandidāts kundze, un piemēram ASV par to šobrīd diskutē. Man ir lielas šaubas, vai tas tiešām panāks mūsu mērķi. Tam ir daudz iemesli. Kāpēc? Ja, piemēram, būs šie griesti, mi minimālie griesti, tad kā mēs varam nodrošināt, ka nākošajā ekonomiskajā situācijā mums netiks pieprasīti griesti? Tātad, ja mēs vēlamies izveidot šādu sistēmu, protams, ražotāji vēlas minimālo cenu. Bet eh, vajadzētu atcerēties, ka cena ir svārstījusies no 10 līdz 25 eiro, un salīdzinot ar naftas cenu svārstībām, tas nav tik briesmīgi daudz. Tāpēc es uzskatu, ka daudz svarīgāk būtu nodrošināt to, lai mēs nepiešķirtu pārāk, pārāk daudz finansējuma pārāk daudz emisiju certifikātu. Tādējādi šis tirgus varētu darboties. Ja mēs sāksim ar minimālo cenu, tad būs emisijas certifikāti, kurus var nopirkt un kā viņus var nopirkt. Katrā ziņā tas ir kārdinoši, jo mēs vēlamies paredzamību un elastību, taču padomāsim, kas notiks brīdī, kad ražotāji pateiks, mēs gribam arī augstākos griestus. Mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem nosakot fiksētu cenu. Situācijā, kad cenas samazināsies krīzes apstākļos, Tas nemaz nav tik neiedomājami. Patiesībā tirgi tā arī darbojās, cenas svārstās. Ja pieprasījums ir liels, cenas samazinās, un tas būs saistīts arī ar emisijas certifikātiem. Tātad, mēs ticam, ka tirgus pats visu atregulēs. Un tagad uh, Marija Kavaljo nākamā lūdzu. Arī dzignāda. Investigação científica. Uh, ah, augsti godīgā kundze, ekonomiskā uh, attīstība un pētniecība attiecībā uz vidē draudzīgām enerģijām ir ļoti nozīmīga klimata izmaiņu pārmaiņā Eiropa investē energopētniecībā, bet mazāk nekā 80. gados. Kā rūpēsieties par to, lai šī tendence būtu pārstrādāta un lai pētniecība būtu prioritāte, lai Eiropas rūpniecība šajā jomā tiktu veicināta, piemēram, saules enerģijas izmantošana, ūdeņraža čūns un citas. Vai ir plānots samazināt CO2 izmešus pilsētās un veikt noteikts pasākums, vai būs uh, inteliģentāki uh, tīkli, labāk organizēta satiksme un kā savienosiet dažādos pasākums? Kā uh, izmantosiet uh, atjaunīgās enerģijas uh, mikrospēkstacijās, kā iesaistīsiet citas enerģijas veidus un tā tālāk? Jūs runājat par pētniecību, šim pēdējiem jautājumam par ēkām. Uh, Labi, es domāju, ka ir izšķiroši svarīgi, tad, kad mēs diskutējam par finanšu plānu, kā to esmu agrāk jau teikusi, ir ļoti izšķirīgi svarīgi, lai prioritātes finanšu plānā būtu atbilstošas mūsu politiskajām prioritātēm. Mēs nevaram vienkārši turpināt ar finanšu plānu rīkoties tā kā iepriekšējos piecos gados, jo tad izskatīsies, ka mums nav nekāda jauna ideja, bet tā taču nav, mums ir jārīkojas atšķirīgi, un jums ir pilnīgi taisnība, viena no jomām, tātad viens no iemesliem, kāpēc iepriekšējos gados tas ir mainījies, un aizvien vairāk naudas tiek dots pētniecībai šajā jomā uh, dalība valstīs. Eiropas ekonomikas programmas, atvesļošanas programma arī bija zināms finansējums, bet jums ir taisnība, ka Uh, ilgtermiņa uh, tendence ir tāda, ka finansējums pētījumiem ir samazinājies, un tā nav saprātīga politika. Ja mēs vēlamies kaut ko panākt Eiropā, tādus spēcīgos punktus panākt, es arī gribētu teikt, ka, ja mēs runājam par lauksaimniecības fondiem un finansējumu, tur arī vajadzētu paredzēt vairāk naudas pētniecībai jaunām tehnoloģijām. Biogāze tā ir ļoti perspektīva nozara. Uh, Un mums nav jāgaida, lai visas dalībvalstis izietu cauri šai negatīvajai pieredzēji. Mums vajadzētu teikt, darīsim to, darīsim tur lielākā apmērā, jo mēs zinām, ka tas nāks par labu videi. Tā ir tiešām viena no jomām, kur ir izšķirīgi svarīgi cīnīties par šo pozīciju arī komisijā, un es varu pateikt, ka ja mani apstiprinās kā uh, komisāru pēc šīs uzklausīšanas, tad viena no pirmajām tikšanās reizēm, kas man būs ar maniem jauniem kolēģiem, būs ar pētniecības komisāru. Jo mēs jau īsi apspriedāmies par to, ka mums vajadzētu tikties un padomāt, kā varētu likt lielāku uzsvaru uz šo jomu. Paldies! Elka Dravīkungs no Transporta komitejas lūdzu. Mevrouw de kandidaat commissaris, ik ben hier. Paldies, cienītā izvirzītā komisāra amata kandidāte. Esmu šeit, šeit ir mana vieta. Jūs jau vairāk kārt uh, norādījāt uz uh, to, cik nozīmīgi ir transporta joma klimata debatēs un uzsverāt to, ka CO2 izmeša ir nozīmīga tēma un nav uh, viegli risināt šo jautājumu uh, satiksmes jomā. Man liekas, ka uh, šeit ir nepieciešami ambiciozi un nopietni mērķi, lai virzītos uz priekšu vēl vairāk nekā tikai noteikta e, eh, izmeša e, eh, robežu viegliem automašīnām. Jūs norādījāt arī uz satiksmes klimata pakotni. Kāds darba grafiks e, būs sastādīts un ko konkrēti jūs var teikt par idejām, kādas tās ir? kāda izskatīsies šī satiksmes un klimata pakotne, vai būs obligāti mērķi, kāda būs šī darbība? The, the time... Atbilde par uh, termiņu būtu pēc iespējas drīzāk, un es jums nevaru pateikt precīzi, kad, jo tas man ir jāapspriež ar, ar uh, transporta komisāru, kas būs mans kolēģis. Bet es domāju, ka šeit ir milzīgs izaicinājums, uh, jo transporta emisijas uh, kompensē to, ko mēs darām citos sektoros. Un e, ir jāsaprot arī, ka ja mēs rīkosimies atšķirīgi, piemēram, dzelzceļa jomā, ja mēs kaut ko mainīsim, tad tas aizņems vairāk kā piecus, pat varbūt desmit gadus, e, līdz mēs redzēsim kaut kādus rezultātus. Uh, Tāpēc tas ir tiešām steidzams jautājums. Es jau agrāk minēju par smagajām automašīnām, tai būs jābūt vienai no e, iniciatīvām, mums būtu jāpārskata CO2 un automašīnu jautājums, es runāju arī par jūras transportu, tagad mēs iekļaujam aviāciju, bet ko mēs varētu darīt kopā ar transporta komisāru? Mēs varētu uh, domāt uh, par visu transportu jomu, ir jāsastaista visas šīs eh, lietas attiecīgā veidā. Arī attiecībā uz iedzīvotājiem, ja cilvēki nelietos dzelzceļu, tad uh, tas nav labi. Un kaut ko mēs šeit varētu darīt, ir kā Eiropas Savienība varētu apmainīties ar paraugu praksi. Un tādas lietas kā, piemēram, plānošana ir lielā mērā dalībvalstu ziņā, bet varbūt, ka mums vajadzētu aktīvāk strādāt, izplaudu, izplatot paraugu praksi, jo īpaši plānošanā. Uh, Pagājuši gadu bija milzīgs transporta plāns, kurā tātad eh, pirmo reizi bija tāds ambiciozs eh, investīcija plāns 2022. gadam. Parasti eh, privātā jomā bija visvairāk investīciju. Tagad mēs apgriezām to otrādi un divas trešdaļas investīciju iestieši sabiedriskajā transportā. Tur ir ļoti daudz, ko var darīt ar elektrifikāciju, piemēram, uh, Uh, un tādējādi mēs arī it kā ieviešam jaunus standartus. Nu nu Paldies par šo atbildi. Un uh, pievērsīšos vēl uh, kādam punktam. Satiksmes sektorā jau gadiem ilgi tiek diskutēts par cenām, par cenu veidošanu. Tiek arī veidotas tādas tā kā simulācijas, tāda tā kā modeļi, kāda varētu būt uh, cenu uh, pārnešana, jo cenas ir ļoti nozīmīgs ārējais faktors un cik tā to varētu ievērot, tā tad ārējo izmaksu uh, ieviešana kādu, uh, vai jūs atbalst šo mehānismu un kādas iespējas būtu to īstenot? Jā, es to atbalstu un es domāju, ka ir svarīgi būt atvērtiem un atstāt to kā iespēju. Galu galā, protams, eh, tas ir tāds ekonomisks un nodokļu jautājums, un dalību valstīm būs jālemj, kā tās to īstenos, bet, eh, vai, vai tās to izmantos, bet es domāju, ka ārējo izmakšu, izmaksu internalizēšana ir ļoti piemērots līdzeklis, un dažas no izmaiņām, kas mums būs jāveic šajā jomā, tās veicot būs jādomā ļoti radoši un skaidri jāparāda cilvēkiem, ka zināmos dienas laikos kaut kas būs dārgāk, piemēram, ja jūs kaut kur varē, vēlēsieties doties kaut kādā vietā, tas būs dārgāk. Tas vienkārši būs jāpieņem, jo pretējā gadījumā mēs vienkārši uh, eh, noslīksim uh, eh, sastrēgumos un uh, būs arī jābūvē ļoti daudz jaunu ceļu. Uh, Un tad mēs varbūt vienkārši stundu vai divas tikai izmantosim šos ceļus maksimāli. Mums ir jāatrod kaut kādi gudrāki veidi, kā to organizēt. Mēs varam izmantot tehnoloģijas, un mēs varam izmantot arī maksāšanas noteikumus, kas varētu regulēt šīs plūsmas. Paldies. Tagad piektais, piektā saruna kārta, un pirmais jautājumu uzdos Jens Rode. Go. Hedegord, es tevi saukšu uzvārdā. Šajā nedēļā ir bijusi ārkārtīgi daudz uzkrausīšanas, un es uzskatu, ka tas ir lieliski. Tik daudz, cik, da, cik daudz zvaigznītes un kādu atzīmi es jums varu dot. Tev vajadzētu darboties nākamajā komisijā. Mēs esam dzirdējuši uzklausījušas un ārkārtīgi spēcīgām personībām, energo komisāra kandidāts. Iespējams, ka filozofija ir nedaudz cita lieta. Un tomēr mums ir bija zinātnes un pētniecības komisārs, kura pateica, ka viņa neņems nevienu kronu no, energ no atomelektro enerģijas izpētes un citiem. Un tas pats attiecās arī uz lauksaimniecības komisāru, kurš pateica, ka nedos neko no lauksaimniecības naudas pētniecībai. Ko tad darīs, lai pārliecinātu savus kolēģus, lai nodrošinātu gan finansējumu pārlikšanu uz zinātnu pētniecību no viņu jomas uz tavējo? Vai tev ir pieejami kādi strateģiski instrumenti no prezidenta Barozo puses vai no līguma puses, lai tu varētu īstenot šo horizontālo stratēģiju? Vispirms, vispirms paldies par eh, uzslavāmām. Um, tagad atbildi. Man ir pilnīgi skaidrs, ka jā, ka būs cīņas, arī komisijā. Es nedomāju, ka mēs visi būsim viensprāts, un es nedomāju, ka visi ies tādu gludu celiņu, jo es saprotu, ka ja es eh, iestājos par klimatu un manam kolēģim ir desmit citas prioritātes, tad, protams, ka mēs cīnīsimies. Taču ir jāatra, jāatcerās, ka visa komisija, ne tikai vidas komisārs vai klimata komisārs, komisija ir pieņēmusi mērķi, ka pēc pieciem gadiem Eiropas iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka mūsu klimata apņemšanās bija ne tikai plika vārdi, bet mēs tiešām esam arī kaut ko īstenojuši šajā jomā. Es personīgi uzsaku, ka ir iespējams ar pārliecinošiem argumentiem panākt vēlamo rezultātu, lai tie, kur, piemēram, ir atbildīgi par inovācijām, par jaunu darba vietu radīšanu, par to, lai Eiropā būtu konkurētspējīga ražošana, lai šie cilvēki pēc pieciem, desmit gadiem saprast, ka klimats dos visām šīm jomām plusus. Es pie tā strādāšu, un tāpēc mums ir nepieciešams saprast, ka ir jāņem vērā vesela virkni citu apsvērumu. Mums ir jāmēģina nevis katram dabūt labāko daļiņu no kūkas, bet gan tie resursi, kas mums ir, ar labiem argumentiem jāsadala uz tām jomām, kuras ir prioritējams, lai arī cits joms saprast, wow, mēs taču no klimata aizsardzības kaut ko iegūstam. Vai e, zālē ir kāds no pie politiskām grupām nepiedurušiem deputātiem? Nē, tā tas nav. Viņi atsakās pilnīgi piedalīties šajās uzklausīšanās, vēl neviens nav pieda, e, piedalījies šajos. Tātad nākošais jautājums būs no Judita Merkis puses. Paldies, jā, es sēžu šeit. Hedergordas kundze. Kopenhāgena nesniedza tos rezultātus, kurus mēs vēlējāmies redzēt. Tajā skaitā šos rezultātus nenos, nenodrošinājāt arī jūs. Jūs teicāt, ka viens risinājums būtu Eiropa runāt vienotā balsī, un jūs tiešām izklausījāties ļoti pārliecināti savā teiktajā. Vai es varētu uzskatīt, ka jūs darīsiet visu, kas jūs spēkos, mēģināt pārliecināt komisiju, padomi un mūs, parlamentu, mēģināt eh, nevis izveidot dalīto kompetenci, bet izveidot vienotu kompetenci Eiropas Savienībai klimata jomā? Uh, well, the... Es uzskatu, ka Lisabons līgums jau skaidri atrunā, ka Eiropa runās vienā balsī, būs viens sarunvedējs. Līdz ar to Lisabons līgumā jau šis jautājums ir atrisināts. Es uzskatu, ka šīs diskusijas vajadzētu pabeigt pēc iespējas ātrāk. Iespējams, ka to jau šodien, piemēram, notiek neformālais vides padomas, vides ministra tikšanās Seviļā, un viņi runā par to, kāpēc Kopenhāgena izgāzās. Ir ļoti svarīgi, lai 11. februārī, kad notiks Eiropas neformālā galotņa tikšanās, mums būtu iespēja par to runāt. Es pilnībā apzinos, ka viegli tas nav. Nav jau viegli pateikt, kuram tas būtu jādara, un mēs arī to sakot varam kļūdīties. Bet es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi kaut ko darīt, un Eiropas iedzīvotāji no mums pieprasa, lai pēc gadiem, kad mēs esam uzmanību vērsuši uz starpinstitucionālām diskusijām, iedzīvotāji vēlas, lai Eiropa būtu vienota. Jā, es darīšu visu, kas manos spēkos, lai mana balss tiktu sadzirdēta padomē, kad man būs iespēja padomē runāt, un arī, lai man balss tiktu sadzirdēta komisijā. Jo esmu pārliecināta, ka komisijas prezidents ir apņēmies darīt kaut ko klimata ziņā pēc Kopenhāgenes izgāšanās. Jā, man ir jautājums, kurš 31. janvārī vai 27 dalību valstis, kurš beigs, kurš beigs, da, kur, kurš sāks maksāt no 1. 1. februāra? Es domāju, ka par to mums vēl ir jārunā. Un eh, nākamajā nedēļā par to diskutēs arī Korepera. Šajā nedēļā viņi jau to dara. Vismaz pēc man pieejamās informācijas. Dalību valstīm ir dažādi viedokļi. Uzskat, ka būtu tikai loģiski ja Eiropa, e, tieši kā jau mēs to darījām Kyoto, vienotos par vienu skaitli. Un, protams, ka mēs varam vienoties par šo skaitu balstoties uz dažādu dalību valstu viedokļiem. Un tomēr mums par to vajadzētu vienoties līdz 1. februārim. Tas nozīmē, ka par to vienosies arī līdz brīdim, kamēr es tikšu iecelt komisāra amatā. Es jums aplaudēju, jo es pilnībā piekrītu jūs teiktajam. Tas tā laikam ir vienīgā reize, kad mēs piekrītam viens otram. Nē, es domāju, ka es neesmu vienīgais, kas piekrīt jūs teiktajiem, jo kolēģi arī piekrīt šādam viedoklim. Janika Jadora. Cienītā komisāra amata kandidāte, jūs runājat par sadarbību starp Eiropas Savienību un dalību valstīm, un es ceru, ka. Uh, Francijā, Lielbritānijā un Vācijā šo ziņu sagaidīs. Bet kā jūs rīkosieties, ja būs atšķirības komisijā? Dažkārt jūs izvirt tādus ļoti ambiciozus mērķus par 30%. Jūs sakat, ir nepieciešams, lai Eiropa uzņemtos vadošo lomu. Jūs sakat, ka tādas valsts kā Ķīna ir mainījušās, bet. Uh, ir jādarbojas aktīvi, lai sarunas virzītos uz priekšu, bet vēl nav īstais brīdis. Tātad šī perspektīva, ko jūs izvirt un ambīcijas, kā jūs um, darbosieties arī jūsu uh, darbības jomās saistībā ar energoefektivitāti. E ļoti bieži runā par um, oglekli, bet arī jūsu dienas nav tie efektīvākie oglekļa izmešus e, ekonomēšanā. Un vai būs saistoši noteikumi attiecībā uz energoefektivitāti Eiropas Savienībā? Jūs esat ļoti ambiciāls un varbūt, ka jūs varētu uz, uzņemties šo 20% energoefektivitātes saistošo mērķi. Vispirms, es domāju, ka mums ir saistoši mērķi emisijām un saistoši mērķi atjaunīgajiem energoresursiem. Lai arī kā mēs šo mērķi nosaukt, tātad 20% energoefektivitātei. Es nedomāju, ka šim mērķim būtu jābūt saistošam, jo, ja mēs visu saliekam kopā, tad jau ir skaidrs, ka dalību valstīm ir jāmēģina uzmanību vērst uz energoefektivitāti, pretējā gadījumā viņi šos mērķus neizpildīs. Mēs ļoti daudz diskutējam par šiem jautājumiem klimata un energo pakotnes eh, lēmumu pieņemšanā, un es domāju, ka ja mēs šo jautājumu vēlreiz paceltu, mēs nonāktu pie tā paša rezultāta. Par 30%. Es nedomāju, ka šeit ir viedokļa atšķirība. Es vienmēr esmu iestājusies par to, ka Eiropai ir jāizvirza mērķis 30%. Vienmēr esmu par to iestājusies. Taču jau šorīt teicu, ka paskatīsimies, kas notika Kopenhāgenā. Eiropa nebija vienota, ka mums vajadzētu 30%. Tātad es jums, protams, nejautāju jautājumu, tomēr retorisks jautājums. Vai jums neliekās, ka vajadzētu padarīt saistošus 20%, lai mēģinātu redzēt vai mēs varam piespiest apņemties vēl pāris procents no citām pusēm. Tātad patreizējā situācijā mēs, protams, varam diskutēt par to, vai Eiropai vajadzēs citu stratēģiju pirms Kopenhāgenes. Tam nav jēgas, bet varbūt tiešām būtu bijis labi šī saistošā joma bet eh, es personīgi uzskatu pēc Kopenhāgenes un eh, vides ministra padomēs. Es uzskatu, ka ja mēs šīs diskusijas atkal uzsāksim, nebūsim naivi. Risks ir liels, ka mēs nevienosimies par 30%. Danke, jetzt kommt. Paldies. Tagad uh, eh, Šopro kungs. Tā, Polska jest. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kandidāts kundze, Polija ir līdere CO2 emisiju jomā, un saskaņā ar Kyoto protokolu mums bija jāsamazina emisijas par 6%. Tajā pašā laikā mēs samazinājām uh, siltumnīca efektu gāžu emisijas par 30%, un tajā pašā laikā mums bija IKP izaugsme 60%, jeb 16%. Līdz ar to mans jautājums, vai tā ir tīra liekulība pieprasīt to, ka visiem tiek pieprasīts izpildīt šos samazinošos mērķus, bet 15 valsts to nav izdarījusi. Jaunās dalību valstis tām ir jāpanāk ar lielu novēlošanos tīri industriāla attīstībā vecās dalību valsts. Komunisms mūs ir atmetis lielu laiku brīdi atpakaļ. Uh, Jūs runāsiet par jauno portfeli, un tomēr, vai jums liekas, ka pārāk liels spiediens tiek izdarīts uz Eiropas Savienības nabadzīgākajām valstīm, jo tam tiek pieprasīts, lai tās eh, aktīvi darbotos klimata ziņā nākotnē? Um, I'm not sure the translation was. Es neesmu droša, ka es pilnīgi sapratu šo jautājumu. Bet es domāju, ka eh, Tad, mēs, tad, kad mēs veidosim klimatu un enerģētikas uh, pakotni, tad, kad mēs to veidojām, daudz no mums gribēja redzēt, ka izsoles tiktu piemērots 100%, jo ātrāk, jo labāk, un citi savukārt to nevēlējās. Un es domāju, ka mēs atradām kompromisu, kas uh, zināmā mērā a, kompensēja a, uh, jaunās dalībvalsts sniedzotām papildus kvotas, a, un es domāju, ka tas. A, ņem vērā šīs bāžas, ko jūs paudāt. Bet ja mēs jau raugāmies uz jaunām spēkstacijām, kas tiks uh, uh, būvētas, tur ir jābūt līdzvērtīgiem spēles noteikumiem, jo pretējā gadījumā kāds varētu būvēt šīs spēkstacijas citā valstī, jo tur jūs varat saņemt bezmaksas kvotus un citās savukārt tādas nav. Tāpēc es nedomāju, ka tas būtu attaisnojami. Dank, uh... Paldies, Eva Lichtenberger lūdzu. Jā, ja, herzlichen dank. Sirsnieks, paldies. Hedegards Konze, man liekas ļoti drosmīgi, ko jūs uh, saucat kā prioritāti transporta jomā. Jo satiksme ar uh, izaugsmes, uh, uh, teiksim, ar pieaugušām emisijām varētu iznīcināt visu to, kas ir sasniegts citās jomās. Ap to arī jārēķinās šeit lobby ir ārkārtīgi spēcīgi eh, gan no aviācijas puses, gan arī kravu pārvadātāju puses. Prasības um, tādas kā, mm, piemēram, atbrīvot uh, uh, lidmašīnu degvielu no subvencijām netiek atbalstīta. Mans jautājums ir, kādas iespējas jūs redzat uh, turpināt īstenot uh, stratēģiju, stratēģiju uh, transporta jomā un Alpu konvenciju? Uh, Tās ir uh, saistības, kuras Alpu uh, valsts brīvprātīgi uzņems, vai tas varētu būt instruments, lai īstenotu īstu klimata politiku. That, uh, my... Šeit man jāsaka, ka gatavojoties uzklausīšanai, es uh, netiku līdz ap konvencijai, tāpēc uh, es nepazīstu to visu detalizēt, bet es uh, Domāju, ka jūs pacēlāt svarīgi jautājumu tieši par lobbyiem šajā jomā. Piemēram, ja mēs eh, cenšamies noteikt CO2 emisiju robežas eh, automašīnām, tad, kad mēs to darījām, tad mēs saskārāmies ar ļoti spēcīgu lobby, bet dažkārt kā politiķiem jums vienkārši ir jādara pareizais Un uh, pat vēstules, kā karvisāra kandidātes jau saņem, šeit mēs runājam tiešām par nopietnu un milzīgu naudu un biznesu. Es uzklausu, protams, cilvēkus un viņu argumentus, bet es domāju, ka daudz interesantāk ir uzklausīt uh, lobbystus, kuri nāk klajā ar uh, alternatīviem risinājumiem, tā vietā, lai pateiktu, ka kādam citam šī problēma ir jāatrisina. Bet es domāju, ka Eh, salīdzinot eh, ar Dāniju, kuras līdz šim esmu strādājis, es domāju, ka arī man būs jāsaskars ar cita līmeņa lobbystiem. Nu, katrā gadījumā ir vērts izlasīt Alpa konvenciju, tur ir ļoti daudz vērtīgas idejas, eh, un varbūt būtu vērts eh, šādas dokumentus arī citos Eiropas Savienības eh, reģionos ieviest. Tagad sastais un pēdējais jautājuma rauns. Pirmais jautātājs Mārtiņš Kalanans. Paldies, priekšsēdētāji. Ja jūs apstiprinās kā komisāri, tad viens no uh, plusiem. Uh, būs tas, ka jums būs eh, mašīna un šofers. Vai jūs izmantosiet šo uh, izdevību un kādu mašīnu jūs izvēlēsieties? Nu, es domāju, ka tad, kad uh, jūs uh, piedalāties uzklausīšanā kā komisāra kandidāte, uh, tad uh, eh, jūs nedomājat par šīm lietām, kas varētu nākt uh, vēlāk. Tātad neesmu vēl domājis par šādu uh, dienesta automašīnu. Es kā ministra, tad, kad strādāju par ministri, tad es izmantoju visu energoefektīvāko mašīnu, kāda bija tirgu pieejama, lai tā, protams, būtu pietiekami liela, kas ļautu man arī strādāt šajā mašīnā. Uh, Es domāju, ka tas ir tikai dabīgi un arī ļoti svarīgi, lai tie, kuri ieņem dažādus amatus, eh, lai mēs pierādītu pilsoņiem eh, to, ka mēs eh, to visu uztveram nopietni un nevis tikai runājam par šīm lietām, bet arī praksē apzinīgi rīkojamies attiecībā pret vīdi mūsu ikdienas dzīvē. Okay, Jā, es domāju, ka jūs izvairīsieties no šī jautājuma. Es jums došu vēl vienu izvēli. Uh, Vai jūs izvēlēties Eiropas hibrīdu vai biodegvielas automašīnu, un tad, kad jūs bijāt Dānijas, Dānijā ministri, jums droši vien šī pati privilēģija bija pieejama. Kādu mašīnu jūs izvēlējāties? Es vienkārši gribēju uzdot tādu nedaudz jautrāku jautājumu. Jā, jūs tagad uh, cenšaties uh, panākt, lai es kaut ko konkrētu nosaku un kaut ko sliktu pasaku par kādu ražotāju. Uh, Es esmu no Dānijas, kura neražo nevienu automašīnu, un tāpēc es varu droši teikt, ka es neizvēlēšos Dānijas automašīnu, bet uh, es izvēlēšos to automašīnu, kurā ir vislabākie rādītāji CO2 uh, eh, izpratnē un enerģijas uh, izpratnē. Un tad redzēsim, uh, kura tad uzvarēs. Varbūt, ka tas kādu mēnesi vai divus aizņems, bet mēs izvēlēsimies labāko. Uh, Man ir jums ir laba ideja. No parlamentrietas komisijai nav tik tālu, kā būtu ar velosipēdu. Es jums pirmajā braucienā labprāt pievienotos, ja jūs brauksiet uz parlamentu pie mums ciemos. Es eh, Kopenhāgenā dzīvoju 9 km no biroja. Un es pēc iespējas izmantoju velosipēdu, un dāņi to zina, ne tikai tāpēc, ka tas ir klimatam draudzīgi, bet tas ir arī viens no veidiem, kā uh, uh, izveidināt galvu gan no rīta, gan vakarā. Es dzirdu, ka varbūt nav Beļģijā tik daudz uh, velospēdu celiņu, kā es esmu pieradījusi um, Kopenhāganā. Es varēju šos visus 9 km braukt pa velospēdu celiņu, tad mums, man, man vispirms ir jāpapēta drošības situācija šeit. Bet mans vīrs uzdāvināja man uh, veloķiveri uz Ziemassvētkiem. Varbūt viņš paredzēja, kas notiek Briselē. Uh, varu pateikt, ka Briselē daudz ērtāk ir braukt ar velospēdu nekā jūs domājat. Jums to vajadzētu pamēģināt. Nākamais Eikut kungs. Paldies priekšsādātāja kungs no eh, velospēdiem uz Meksiku. Eh, tas ir ļoti svarīgi, lai mēs panāktu juridiski saistošu vienošanās līdz gada beigām. Meksikā, protams, Eiropas Savienībai ir jārunā vienotā balsī, bet arī jāuzņems vadība, un tāpēc uh, Es biju vīlies, ka jūs uh, līdz šī mēneša beigām negribat sasniegt mīnus 30% robežu, varbūt ar tādu kā piezīmi, jo vizuāli vajadzētu domāt par šiem uh, mērķiem un rādīt piemēru. Savā runā jūs uh, rudzē, runājāt par uh, emisiju tirzniecības sistēmu apvienošanu starp ASV un Eiropas Savienību, bet Kopenhāgnā bija pilnīgi skaidrs, ka tikai fokusēties uz ASV tas nekur nenoved. Uh, Tāpēc konkrēts jautājums, kā jūs turpmākajā gadā iesaistīsieties ANO procesā uh, šo te labprātīgo koalīcijā Meksika, Dienvidāfrika un citi grib tiešām uh, juridiski saistošu vienošanos panākt līdz gada beigām? Runājot par janvāru beigām, vienīgais, ko es teicu, ka man vēl nebūs komisāra postenis, es vairs neesmu Dānijas ministri, tātad man nebūs iespējas ietekmēt lēmumu. Vēlākā laikā man noteikti būs balstiesības, bet tas, ko es gribēju teikt, es domāju, ka 20% būs saistoši noteikumi un 30% tiem, kas to vēlēsies. Es domāju, ka tā ir realitāte un patiesībā tas ir daudz labāk nekā tie, kuri saka, ka varbūt mums vajadzēja izvirzīt saistošus mērķus 25, bet arī dalību valsts pašas ir pateikusi, ka viņas vēlētos 20%. Es eh, tiešām ticu, ka Meksikā, protams, ka mums ir jāpieprasa 30%, tas ir mūsu mērķis. Un eh, runājot par divu grādu mērķi, ja Eiropa nepieprasīs 30% un ja pārējie to nedarīs, tad eh, mums nebūs ambiciozu mērķu. Pēc 2020. gada mums neizdosies samazināt temperatūras pieaugumu divu grādu robežās. Tātad mums ir līdzatbildība, mēs sakam vienu lietu, mēs nolemjam otru, tātad uh, Tie, kur apgalvo, ka mēs nedaram visu nepieciešamo, lai temperatūras pieaugumu ieturēt divos grādos, tiem nav taisnība. Par Kopenhāgenu. Protams, ir tādi, kur apgalvo, ka tā ir izgāšanās un varbūt mums vajadzētu visu šo procesu apturēt. Nē. Protams, e, redzēsim, kas notiks tuvākajos gados, bet mēs zaudētu pārāk daudz ieguldītā darba, gan dažādas mehānismas, gan dažādas pielāgošanās plānus, gan izveidotās prakses. Tehnoloģijas jau mums ir, pielāgošanās tehnoloģijas mums arī ir. Mēs pārāk daudz zaudētu laiku, izskatās, ka es jau pārsniedzu man paredzēto laiku. Uh, Un tomēr es esmu pārliecināta, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai Eiropas Savienība nepieņemtu lēmumu viena pati un neņemtu vērā apvienotās nācijas. Šāds lēmums būtu pārāk vienkāršots un tādējādi mēs aizslaucīt prom visu, kas ir padarīts citos formos. Es jums pilnībā piekrītu. Patiesībā mums vajadzētu atbalstīt ANO procesu tuvākajos gados, bet runājot par šīm finansējumu un par termiņiem, kā mēs varam nodrošināt, lai nebūtu dubultās rēķināšanas un dubultās grāmatvedības, vai varbūt labāk būtu izvirzīt tikai vietējos samazināšanas plānus un nerunāt par citiem. Kandidāts kundze. Protams, ka mums ir jāizvairās no dubultas skaitīšanas un dubultas kalkulēšanas. Bet jaunatīstības valsts, protams, var teikt, jā, ir labi, ka jums Eiropā ir elastīgi mehānismi, bet ja jūs ierodaties pie mums un redziet, ka vislētākie pasākumi ir tādi, kādus mēs esam izdarījuši, un pēc tam kaut kādā pielikumā mums ir aptrunāts tas, kas būtu jādara jaunatīstības valstīm. Es uzskatu, ka tas ir vēl neatrisināts jautājums. Eksportētājiem ir jāmēģina rast vislabākie risinājumi, jo, protams, jaunatīstības valstis ir samērā jūtīgas, jo viņas jau nevēlas redzēt, lai pie viņiem ierastos revizoru armijas un teikt, ko viņiem darīt. Līdz ar to šis dubultās. Uh, dubultās kalkulēšanas aspekts ir ļoti svarīgs, un tas attiecās arī uz meža saimniecību. Ja mums Meksikā izdosies vienoties, tad tiešām mēs būsim panākuši jau kaut ko līdz 2012. gada beigām, kad beidz darboties Kyoto protokols. So it's fine to support you. Es saprotu, ka jūs atbalstiet ANO, un tomēr ir nepieciešams 192 valstu vienotība, ja mēs vēlamies e, panākt kaut ko ANO. Tas varbūt ir tāds jautājums, jā, bet e, ja mums būs laba vienošanās, tad e, Sudānai nekas nebūs sakāms. Bet diez vai mēs šādu līgumu jau kad panāksim, jo 192 valstu vienošanās, jā, bet jebkurā gadījumā redzēsim. Frederika Rīsa. Merci, monsieur prezident. Paldies, priekšsētāja kungs. Es virzītā komisāra amata kandāts kundze. Sarežģīts ir uzdot jautājumu, kad praktiski viss ir pajautāts vai vismaz ļoti daudz teikts, bet nu neskatoties uz to. Jūsu uzdevuma joma ir jauna šajā komisijā un komisijā vispār. Jūsu viedokļus, tas ir ļoti interesants, ar nepacietību iepazīst iepazīstamies ar to. Jens Rode, mans dāņu kolēģis, ļoti ļoti eh, atbildīgi runāja. Mēs redzam tagad jau praktiski divas apus, jū, divas apus stundas jūsu iesaisti, jūsu ambiciozos mērķus, un tas man ļoti iespaido. Es neesmu dānieti, es esmu ļoti objektīva. Un eh, tos jautājumus, kurus es gribēju uzdot, jūs jau atbildāt. Tajā pašā laikā ir sažģīti, um, jo joms ir pārklājs, un, uh, protams, ka ai, tas ir vairāk nekā dialogs, tas praktiski varētu būt tāds tā kā ne, nepār nepārtraukts cīņas lauks starp dažādiem komisāriem. Tātad kāds, um, kādas būs jūsu uh, attiecības ar uh, citiem aktēriem, piemēram, Huģintao un uh, Baraks Obama, un kā jūs uh, uh, mēģināsiet veidot dialogu un, protams, arī uh, ar Barozo kungu? Es nesapratu pēdējo, kā es strādāšu ar ko, Tur bija kaut kas par starptautiskajām, bet es nesadzirdēju. Nu, Atcīm redzot, es ļoti ātri runāju, jo maz laika ir, kā jūs sadarbosieties ar ASV un Ķīnu, ar lielākajiem aktieriem šajā klimata pārmaiņu ziņā, un kā jūs veidosiet attiecības dialogā, un kāds būs dialogs ar Barozo kungu. Tad, e, Es domāju, ka, protams, ka viena no lietām, kur varēs izmantot šajā darbā, ir mana pieredze uh, strādājot ar dalā, dažādiem delegācijām no svarīgākajām valstīm, piemēram, Ķīnas ministrs un es, mēs uh, kaut kādas desmit nedēļas nogals esam pavadījuši kopā, varbūt tas ir ļoti daudz, bet mēs tikāmies tiešām svētdienās. Es tiešām 2009. gadā ar viņu vismaz desmit reizes tikos. Es tātad pazīstu šos uh, cilvēkus, un es patiešām esmu nolēmusi spēlēt cik vien spēcīgu lomu spēšu Eiropas komisijā pirms Meksikas, eh, kas jau tuvojas. Es domāju, ka šeit ir daudz izaicinājumu, ir uh, Eh, jautājums, vai mums bija īpaši problēma ar eh, jaunatīstības valstīm. Eh, es gribētu tomēr teikt, nē, jūs zināt, kā tas izskatās ar G77 un Sudānu tās vadībā, bet mēs ļoti intensīvi esam strādājuši ar attīstības valstīm, un tā varētu būt viena no jomām, kur Eiropai kā tādai vajadzētu pastiprināt savus centienus attiecībā pret Āfriku, pret mazajām salu valstīm un tam līdzīgi, lai uh, mūsu prioritātes izprastu. Merci. Selijie, monsieur prezident. Paldies. Um, nākošais jautājums ar to pašu saistīts. Uh, uh, jūs ļoti labi komunicējat, izcili labi, un mēs konstatējām Konstatāgā, Kopenhāgenā, ka uh, uh, nav pārāk daudzu, kas uh, gribētu uzņemties saistošas apņemšanās un uh, skaidros izteikts. Kā jūs turpināsiet uh, strādāt, lai iesaistītu arī pilsoņus, lai atbilst tam, ko mm, kolēģi teica, šī ekonomiskā un, krī, uh, un finanšu krīze uh, sociālā krīze un tajā pašā laikā klimata pārmaiņu jautājumu tos jāsaglabā prioritāšu skaitā un pilsoņu iesaist ir absolūti nepieciešama. Tāds ir mans viedoklis. Is, uh... Es domāju, ka tas ir ļoti labs jautājums. Man nav šaubu, ka arī uh, bija ļoti liela ažiotāža par Kopenhāgenu Un tāpēc man nav šaubu, ka daudz cilvēki ir tagad apzinājušies, ka klimata pārmaiņas notiek. Sabiedriskais viedoklis ir ļoti atšķirīgs no tā, kas bija pirms dažiem gadiem. Un es domāju, ka uh, ir iespējams saglabāt šo apziņu. Un varbūt arī ekonomikas krīze skaidrāk cilvēkiem parādīja, ka kaut kas varbūt ir nepareizi tajā veidā, kā mēs vienkārši izmantojam dabu, kā vienkārši patērējam lietas. Mums varbūt tiešām ir jāsāk padomāt par to pēdas nospiedumu, kur atstājam uz zemes. Uh, šī apziņa tā tad ir mainījusies, bet ir ļoti liels uh, pienākums mums strādāt Eiropas sistēmā, lai arī kurā līmenī, bet tomēr strādāt skaidri to sakot pilsoņiem, komunicējot ar pilsoņiem. Jo, ja mēs raugāmies uz statistiku, tad mēs redzam, ka šī ir joma, kur cilvēki tiešām sagaida no Eiropas Savienības, ka tā kaut ko darīs, kaut ko mainīs. Un šeit mums kopīgi ir aizvien vairāk jāsazinās, jākomunikē ar cilvēkiem un jācenšas uh, to teikt. Paldies. Nākamais jautājums - Vēslons kundze. Paldies. Sēž šeit. Daudz, kas no tā, ko tu teici šodien, man ļoti apmierina. Tomēr ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas klimata komisārs būtu kaut kas vairāk kā tikai komisārs. Proti tāds komisārs, kas mēģina īstenot konkrēts likumdošanas priekšlikums. Tāpēc mani nedaudz eh, uztrauc tas, ka tu neko tādu neteici. Tu neteici neko par to, ko tu konkrēti darīsi, kad stāsies komisāra pie komisāra amata pildīšanas. Tā tad jautājums, kādu konkrētu pasākumu, konkrētu likumdošanas priekšlikumu tu konkrēti izstrādās, kad stāsies pie komisāras amata pildīšanas? Es eh, nezinu, vai es vēlētos izvirzīt kādas prioritātes un pateikt pirmais vai otrais, un tomēr es jau pavisam pate skaidri pateicu, ka es vēlos izveidot klimatu un transportu pakotni. Tas būs liels likumdošanas akts. Un e, runājot par to, kā klimata iestrādāt visos lēmumu pieņēmumu, visās lēmumu pieņemšanā, tad, protams, finanšu plānu sagatavošana, zinātnu pētniecība, tie nav tikai tukši vārdi, tas ir smags politisks darbs un piestrādāšana, lai panāktu rezultātu. Būs vesela virkne iniciatīvu, kuras izies ārpus klimata un energo pakotnes un emisiju tirzniecības sistēmas. Daudz par ETS tiek runāts, bet eh, tiešām tās varbūt būs vienas no pirmajām iniciatīvām, kuras es izstrādāšu, jo darbs sākotnējais un sagatavojošais jau ir paveikts. Kā jau es teicu, ir jāpārskata mašīnu sadaļa, mašīna rūpniecība, būs specifiski priekšlikumi. Taču lūdzu saprotiet mani pareizi. Man nav kaut kur veselu virkni likumdošanas priekšlikumu. Lielākā daļa būs sadarbības darbs, darbs ar jums, ako, apkopot idejas, mēģināt vienoties par to, kādu soli spērt nākamo. Tas nav viegli, tas patiesībā ir samērā grūti, bet eh, bet dažkārt varbūt rezultāti, kurus mēs panāksim, palīdzēs, bet diez vai rezultāti vienmēr būs likumdošanas formā. Iespējams, ka daži no rezultātiem nāks nevis no manis, bet likumi nāks no maniem citiem komisāriem. Paldies par atbildi, saka Vestgards kundze, Veslunds kundze. Katrā ziņā jums ir viegli atbildēt, ka jūs nebrauksiet ar dāņu mašīnu, jo jums nav mašīna rūpniecība. Bet runājot par uh, par lielajiem transporta pārvadātājiem. Jūs runājāt par smagajām mašīnām un par to lielo izmešu daļu. Kandidāts kundze. Viens no pirmajiem, ko mēs neesam izdarījuši, bet ko Eiropai vajadzēs darīt, ir smago automašīnu sektors. Tā varbūt tiešām būs viena no pirmajām iniciatīvām, kur izstrādāšu. Nākamais - mašīnu regula Būtu svarīgi to pārskatīt, jo es ministra amatā atceros, cik grūtas bija debatas par šiem jautājumiem, jo bieži vien ražotāji ļoti strikti protestē un apgalvo, ka ir gandrīz neiespējami šos regulas noteikums īstenot dzīvē, bet reālajā dzīvē bieži vien izrādās, ka noteikumus ieviest reālajā dzīvē ir vieglāk viņiem nekā viņi sākumā baidās, pie tam viņi bieži vien noteikums un normas īsteno vēl ambiciozāk nekā tas sākotnēji bija paredzēts. Pēter Līze. Pēters Līze. Paldies priekšsētājkungs, izvirzītā komisāra amata kandidāts kundze. Uh, Rīskundze teica, ka nu, nav īpaši izdevīgi uzdot jautājumu beigās. Es domāju, ka tas tā nav. Tas ir īpaši labi. Jūs ļoti konkrēti runājāt, tie ir man secinājumi. Piemēram, jautājumā, ko atbildējāt arī rakstveidā, piemēram, par aviācijas benzīnu. Un Dimas kungs nespēja situāciju mainīt, un tādēļ man liekas ļoti pozitīvi, ja jūs ar tādu apņemšanos sākat darbu. Uh, Runājot par Kopenhāgenu un par daļēju neveiksmi, tad, nu, katrā gadījumā domāju, ka tas ir ministru prezidents, nevis jūs. Jūs nedrīkst tā teikt, bet es drīkstu. Mans jautājums ir par sadarbību ar parlamentu. Mēs vēlamies tādā noteiktā procedūrā saskaņā ar 225. pantu līgumā izteikt iniciatīvu uh, lai komisija nāktu klajā ar normatīvo aktu. Barozo kungs tā kā vēl gadu kavējas. Ja jūs varētu iespēju dot Barozo kungu un jūsu kolēģis atbalstīt parlamentu iniciatīvu, un ja jūs jūsu darbības jomā atbalstītu parlamentu un izteiktu priekšlikumu komisāru kolēģijai, to mēs ļoti augstu vērtētu. So you, Preliza, you know, um... Līdzes kungs, jūs jau ziniet tieši tāpat kā es, ka ir e, pamat nolīgums, kurš tika panākts vienošanās rezultātā starp parlamentu un prezidentu, un līdz ar to es, es nevaru uh, jums tagad runāt detaļās. Es tikai varu jums pateikt, kāda ir mana pieredze Dānijas parlamentā, un mana pieredze ir sekojoša. Bieži vien ir ļoti labi sadarboties ar parlamentu, valdībai ar parlamentu, ne tikai tad, ja jūs vēlaties pieņemt kādu likumdošanas aktu, bet arī pirms, pirms vispār likumu uzsāk izstrādāt. Ņemot, ja es tikšu ievēlēta klimata komisāra samatā, es apsolu strādāt ciešā sadarbībā ar jums, pie tam apsolu to darīt arī neformālā ga gaisotnē. Bieži vien ir labi pie apaļā galda nosēdināt daudzas ieinteresētās puses, nevalstiskās organizācijas, deputātus, un gala beigās rezultāts ir daudz labāks. Es vienmēr esmu bijusi atvērta, un tāda būšu arī nākotnē pret parlamenta priekšlikumiem, un mums varbūt vajadzētu runāt par to, kādam vajadzētu būt darba sadalījumam starp komisiju un parlamentu, tas jau ir atrunāts, un tomēr es vienmēr esmu iestājusies par ide, kron, konstruktīvu ideju apmaiņu jau agrīnos likumdošanas izstādes procesos. Komitme. Paldies, vispārējā ziņā tas bija tāds, tāda apņemšanās, bet, nu, specifisks jautājums ir. Protams, es, iestāžu nolīgums ir tas, uz kā bāzes darbojas eh, Barozo kungs, bet ir sarunas starp izvirzītajiem. Uh, komisāra amata kandidātiem un Barozo kungu, un es aicinātu jūs arī to teikt vēlreiz Barozo kungam, ka mūsu skatījumā tas ir uh, būtiski, un mūsu, un jūsu lomā, kā izvirzīt uh, komisāra amata kandidātu, vai jūs piekrīt šai pozīcijai, ka, nu, normāla situācija, ja uh, parlaments pēc kvalificētas uh, procedūras izsaka priekšlikumu, tad to vajadzētu arī virzīt tālāk, un ja tas tā nenotiek, tad tam jābūt, nu, ļoti tādiem būtiskiem uh, iemesliem, kādēļ ne. Jā, jums ir pilnīgi taisnība. Ir jābūt ļoti labiem argumentiem, lai to panāktu. Un esam pārliecināti, ka ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā šobrīd visiem ir skaidrs, ka mēs stāvam uz vienādiem pamatiem. Padomi un Eiropas parlaments uh, lielākajā daļā jautājumu ir vienādas lemtiesības, un mums arī vajadzētu no tā visiem gūt labumu, un tādējādi mēs varam cieši sadarboties. Esmu pārliecināta, ka Eiropa kā tāda tikai iegūtu, ja mēs kļūtu vairāk saredzami, ja mēs tiešām darbotos iedzīvotāju labā, tādos jautājumos, kur ietekmē iedzīvotāju dzīvi, jo jūs esat iedzīvotāji tiešie pārstāvi. Darbie kolēģi un kolēģis, mēs esam uh, pietuvojušies jautājumu kārtas noslēgumam. Visiem vides, rūpniecības un transporta komitejas deputātiem paldies par jūsu jautājumiem. Un Hedegārdas kundzei paldies par atbildēm. Edgars Kundze, jūs sākumā teicāt, ka klimata aizsardzībai ir jābūt tādai, kas, eh, pie kuras var strādāt ar prieku. To uzrakstīju tādēļ, ka Kopenhāvenā redzējām ar cik daudz prieka, entuziasmu tūkstoši no cilvē, tūkstoši cilvēku gan augstumā, ārpusē, gan arī telpās aktīvi strādāja. Un pasaulē miljonu cilvēku aktīvi iesaistās. Uh, šī jautājuma risināšanā un redzam, ka šis pamats ir ļoti plats, plašs, lai varētu aktīvi runāt un sadarboties ar pilsoņiem un pilsoniem un citiem aktīriem. Domāju, ka šī uzklausīšana bija tāda, pie kuras strādājam ar prieku. Visi šie jautājumi un atbildes bija ļoti interesanti. Un uh, esmu ļoti iepriecināts par to, ka nevienreiz man nebija uh, jānorāda uz laika limatu paceļotā āmuriņu. Tas ir uh, ļoti labi jau trešo reizi strādāju šādā um, uzklausīšanā, uh, un jūs arī ārkārtīgi precīzi ievērojāt laiku un pat um, nevienmēr izmantojām visu uh, laika limitu. Strādājot šajā jomā, jums ir nepieciešama uh, šī uh, ambīcija, šis prieks un arī stiprs mogulkalns. Tas nebūs viegli pildīt šo uzdevumu, kur pārklājas daudzas jomas. No manas puses domāju, ka jūs to varat. Un, uh, ka uh, spēsiet veikt šo uzdevumu. Es došos šodien pēcpusdienā uz neformālā vidas ministra tikšanos, varbūt, ka redzēsimies pēcpusdienā vēlreiz. Bet priecājoties par lietām, mēs nedrīkstam um, izlaist uh, no redzes viedokļa to, kas ir nopietni. Tas, kas neizdevās Kopenhāgenā un tas, kas. Uh, 31. Eh, janvārī eh, no dalībvalstu puses tiks iesniegts, tas nav eh, pietiekams, lai uh, uh, samazinātu divu, uh, lai pieturētos pie divu grādu Celsija zemes uh, sasiešanas. Mēs esam pie robežas 3-4 grādi, un tas nozīmē, ka nākošo gadu laikā mūs sagaida milzīgi uzdevumi. Mums jādara vairāk, nevis mazāk. Un ja mums tas izdosies un jūs kļūsiet par komisāru, tad mēs, uh, protams, būsim priecīgi par ambiciozu un liederīgu sadarbība ar jauno komisiju. Tātad tagad dodu jums vārdu jūsu noslēgumu vārdiem. Thank you very much. Liels paldies priekšsādātāja kungs, un milzīgs paldies arī par daudziem labajiem jautājumiem un konstruktīvo atmosfēru, kurā mēs šodien šeit strādājām. Eh, ja nemaldos, tad šis ir ilgākais mutiskais eksāmens, kurā esmu piedarījusies jebkad, bet tā ir laba sagatavošanās, un tas liek man padomāt tiešām par manu portfeli. Paldies par to. Izteikšos ļoti īsi, jo mēs uh, jau uh, daudz laika pavadījām uzklausot dažādas lietas šorīt. Bet kā es uzskatu, un cerams, jūs to arī sapratāt no šīs uzklausīšanas, es uzskatu, ka uh, klimata pārmaiņas ir mūsu paudzes lielākais izaicinājums. Jā, mēs esam saskārušies ar problēmām un ar izaicinājumiem. Protams, tas nebūs vienkārši cīnīties pret uh, klimata pārmaiņām. Tas nav vienkārši kosmētiskais remonts. Mums būs problēmas ar mērķiem, ar Uh, oglekļu noplūdes jautājumiem, tādām lietām. Bet uh, svarīgākais ir tas, ka jo ilgāk pasaule vilcināsies un nerīkosies, jo dārgāk tas viss būs, jo milzīgāk būs klimata izaicinājumi un jo smagākas izmaiņas būs jāveic mūsu dzīvesveidā nākotnē un mūsu bērnu dzīvē nākotnē. Uh, Tātad šeit nav tāda vienkārša atbildi iespējama, bet es tiešām ticu, ka ja mēs izmantosim mūsu radošo garu, uh, spēju rast risinājums gan tehnoloģiju ziņā, gan citādā ziņā, tad es domāju, ka mēs to varam izdarīt. Un kā jau es sākumā teicu, man nav šaubu, ka šis ir tas reģions pasaulē, kas vispārliecinošākajā veidā šajā jomā darbosies uh, piek, turpmākajā piecu gadu nākotnē, tas reģions, kas tā rīkosies, tas no tā tikai gūs labumu - strateģiski, ekonomiski un citos veidos. Tātad tas nav tikai kaut kas tāds, kas mums ir kā morāls pienākums jādara, bet tas ir arī kaut kas tāds, kas mums nāks par labu. Eiropa ir bijusi vadošā, mums šī loma ir jāturpina. Es domāju, ka šeit daudz kas ir iegūstams tieši enerģētikas neatkarības ziņā, energodrošības ziņā. Uh, Un es tiešām ceru, ka mēs varēsim atrast uh, risinājumus strādājot uh, dažādiem parametriem uh, vienlaikus klimats, energodrošība un darba vietas. Tā ir jābūt tai vīzijai, jo tas ir saprātīgākais veids, kā to darīt. Un tāpēc mums ir jāpārliecina pārējā pasaule, par to arī mēs runājam starptautiskajās sarunās. Svarīgi soļi ir spērti Kopenhāgenā, bet, kā jau no rīta runājām, tad ir daudz spoļi vēl jāspēr. Mums nevajadzētu atteikties no ANO procesa ne šobrīd. Tas uh, būtu pārāk vienkārši. Protams, tas nav vienkārši šīs sarunas, bet uh, mums ir jāpanāk starptautiska vienošanās. Mums ir jāuztur spēkā spiediens un jāuztur šī apziņa sabiedrībā. Uh, Un vislabākais veids, kā to darīt, ir uh, rādīt labu piemēru. Rādīt, ka mēs varam veicināt mūsu labklājību, cīnoties pret klimatu pārmaiņām. Un es domāju, ka mums ir būtiska loma šeit spēlējama. Turmākie pieci gadi būs izšķiroši. Es ļoti labprāt strādāšu kopā ar jums, veicot tās izmaiņas, kuras, manuprāt, Eiropa un pasaule ir pelnījusi un pilsoņi to gaida no mums. Uh, Un, ja jūs man apstiprināsiet šajā amatā, tad es domāju, mēs daudz ko varēsim panākt turpmākajos piecos gados. Paldies! So, Paldies, Haldegārds Kunds, par šo teikto. Līdz ar to uzklausīšana ir noslēgusies un koordinātori tiksies 1G2 zālē lai izvērtētu šo uzklausīšanu.